Good afternoon, ladies and gentlemen. Sveicinātāms un kungi, sāksim mūsu AFET eh, komitejas sanāksmi. Vispirms eh, pārastās procedurālās lietas, darbkārtības pieņemšana, vai kādam ir komentāri? Nav. Tādā gadījumā otrais darbkārtības punkts - priekšsēdētāja paziņojumi, kādu priekšsēdētājiem nav, Tā kā varam uzreiz pāriet pie trešā punkta. Protokola apstiprināšana 1. jūnijā, 4. jūnijā, 11. jūnijā, 15. 16. jūnijā, 22. un 23. jūnijā. Apstiprinām. Paldies! Un tagad pārējām pie 4. darba kārtības punkta, kas ir viedokļa apmaiņa ar Meksikas, Korejas, Turcijas un Austrālijas un Indonēzijas vēstniekiem, kas pārstāv Mikta grupu. Es silti sveicu visus mūsu viesus, kas pārstāv inovatīvo partnerību, ko sauc par Mikta, kurā ietilpst Meksika, Koreja, Turcija, Austrālija un Indonēzija. Un tie ir Nikola Gordona Smita, uh, eh, Austrālijas uh, diplomātiskā pārstāve Eiropas Savienībā. Bet pirms došu jums vārdu, kundze, uh, iepazīstināšu ar pārējiem vēstniekiem. Uh, Juan Jose Gomez Camacho, Meksikas vēstnieks Eiropas Savienībā. Čongjāna kungs, Korejas republikas vēstnieks, Aiša Uzeres kundze, e, Turcijas pastāvīgās e, misijas vadītāja Eiropas Savienībā, un Asa e, Silalai kungs, kas pārstāv Indonēzijas republikas vēstniecību Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība divpusēji sadarbojas ar katru no mikta valstīm, bet uh, mēs uh, augstu vērtējam pievienoto vērtību, ko rada uh, šī apvienība, sadarbojoties klimata pārmaiņu dažādu veidu atbalsta jomās, un mēs esam pateicīgi par to, ka mums ir šāda iespēja šajā jaunajā formātā apmainīties viedokļiem un uh, aplūkot tālākas perspektīvas sadarbī, perspektīvas sadarbībai starp ES un MIKTA. Tagad došu uh, Gordon Smits kundzei vārdu uz desmit minūtēm, un pēc tam pārējiem došu tā drusku mazāk laika, proti 5 minūtes. Lielas paldies! Priekšētāja vietniekums man ir liels prieks šeit šodien būt un izmantot šo iespēju iepazīstināt eh, jūs Vēlos uh, atvainoties vēstnieka vārdā, viņš diemžēl ir pēkšņi saslimis un nav varējis ierasties personīgi, tā kā pieņemiet viņa atvainošanos. Jūs jau minējāt to, ka mikte ir tāds jauns veidojums, un par to es nedaudz vēlētos pastāstīt šodien. Austrālija nesen uzņēmās koordinējošās valsts lomu miktai, un mēs eh, strādāsim šādā kapacitātē turpmāko laiku, un es varbūt vēlētos izklāstīt Austrālijas viedokli par šo grupējumu. Un pēc tam uh, priekšsēdētā vietnieku kungs pārējie pārstāvi iepazīstinās jūs uh, ar savu viedokli. Es domāju, ka šī būs lieliska iespēja parunāt par dažām jomām, kurās Mikta un Eiropas Savienība ir kopējas intereses un kopējas vērtības. Apmēram pirms diviem gadiem eh, piecas lielas valstis eh, organizēja tikšanos Ņujorkā ģenerālas asamblējas sanāksmes ietvaros. Nu, un tāda eh, liekas ļoti neviendabīga grupa - Meksika, Austrālija, Indonēzija, Koreja bet mēs visas esam nācijas ar lielu ietekmi savās geogrāfiskajās teritorijās. Katra valsts eh, tomēr ir atšķirīgas, mums ir atsevišķas, eh, mums ir katram savas prioritātes, bet eh, tās viena otru papildina, un līdz ar to mēs kā grupa varam uh, rīkoties ietekmīgāk nekā varētu to darīt katra atsevišķi. Nedaudz par vēsturi. Mūsu kopējais IKP pārsniedz 5,8 miljārdus dolāru, un mēs sastādām apmēram 8% no pasaules ekonomikas. Un uh, mūsu ekonomikas ir 12., 14., 15., 16. un 17. Eh, lielākās pasaulē, un eh, mūsu izaugsme ir ātrāka nekā um, pirmajās desmit valstīs Iespējams, ka e, Meksika līdz 50. gadam kļūs par vienu no lielākajām e, pasaules ekonomikām. Indenoz, Indonēzija varētu būt e, septītā lielākā līdz 2030. Arī Turcija varētu būt pirmajā desmitniekā un arī pārējās cenšas panākt šādus pašus rezultātus. Ņemot mūs kopā, mēs pārstāvam ļoti iespaidīgu uh, daļu Eiropas Savienības ārējā tirdzniecībā. 253 miljardi mm, eiro. Uh, pakalpojumu, kas tiek saņemta Eiropas Savienības un 170 miljoni um, importos. Arī iedzīvotājs skaits ir iespaidīgs. Eh, mēs pārstāvam G20 grupu, esam PTO dalība valstis un attīstības sadarbības partneru valstis. Mēs sadarbojamies ļoti daudzos starptautiskos jautājumos, mm, gan atsevišķi, gan kopā esam eh, aktīvi un konstruktīvi mm, līdzdalībnieki. Mūsu globālā iesaistīšanās ir viena no mūsu stip stiprajām pusēm, un Austrālijai Mikta ir jauns papildinājums starptautiskajām partnerībām, kuras mums ir tradicionāli. Mēs uzskatām, ka mūsdienu pasaules eh, sarežģītība prasa jaunu pieeju, lai mēs varētu uh, rīkoties saskaņā ar savām interesēm. Izaicinājumi, kas uh, nāk mums priekšā, ir tādi, kas iet pāri robežām. Un viens no izaicinājumiem ir terorisms, eh, arī klimata pārmaiņas, energoapgādes drošība, ilgspējīga attīstība, globālā veselība, migrācija. Mēs strādājam pie šiem uh, jautājumiem, uh, sadarbojoties ar partneriem, kas vēlas apvienoties, lai veidotu eh, pārticīgāku globālo vīdi. Un mita dalībnieki ir atšķirīgi, bet tāpat laikā, kā es teicu, mums ir eh, atsevišķas, eh, atsevišķi raksturlielumi, kas padara mūs līdzīgus. Mēs atbalstam brīvas normas, kas attiec uz starptautisko kārtību, mēs visi esam demokrātiskas valsts, Mēs ticam uh, atvērtai tirzniecībai un uh, attīstībai, un šajā ziņā mēs esam ļoti tuvu Eiropas Savienības vērtībām. Mikta uh, mums dod iespēju tikties fórumā, kurā varam apmainīties ar viedokļiem un rast īpašus, varbūt kopējus risinājumus kopējiem izaicinājumiem. Tas ir fórums, kurš mums, prāt, palīdzēs mums veidot starptautisko uh, Eh, domu, no eh, kā mums visiem būs labums. Mikta dalībnieki satraucas arī par eh, situāciju pasaules ekonomikā. Mēs vēlamies ar atvērtu tirzniecību stimulēt ekonomikas attīstību pasaulē. Mikta var būt viens no galvenajiem aizstāvētājiem, veidojot atvērtu tirzniecību un investīcijas atbalstot jaunatīstības valstis dažādos globālos fórumos, eh, kas risina nabadzības apkarošanas jautājums. Piemēram, attīstības darba kārtība līdz 2030. gadam. Un e, Mikta ļauj mums apvienot mūsu pūliņus un aizsargāt kopējās starptautiskās sabiedrības intereses. Austrālija ir uzņēmusies eh, koordinējošo eh, lomu pagājušajā mēnesī pārņemot stafeti no Korejas. Mēs koncentrējamies uz praktiskiem veidiem, kā kopā sadarboties, lai panāktu eh, pavisam taustāms rezultāts un tādējādi mēs balstīsimies uz mūsu priekšgājēju panākumiem, palielinot mūsu grupas kapacitātu un ietekmīgumu. Mūsu ārlietu ministri nesen vienojās par eh, ambiciozu darba kārtību turpmākajam gadam, paturot eh, redzes lokā to, ka ir jātiec pēc pragmatiskiem eh, risinājumiem, lai tiešām palielinātu pasaules labklājību un drošību. Mūsu valstis atbalsta enerģijas organizāciju modernizāciju, lai tās uh, kļūtu iekļaujošāks arī attiecībā pret jaunatīstības valstīm un attīstības ekonomikām. Mēs īpaši koncentrēsimies uz G20 formātu 2015. gadā, lai nodrošinātu pieeja energoresursiem un darīsim to papildus eh, citiem pasākumiem, kas ir veltīti tieši šai jomai. Piesamīgta ministri ir apņēmuši pastiprināt eh, sadarbību E, ciņā pret terorismu, pret radikalizāciju un ekstro, ekstrēmismu, lai nodrošinātu globālo drošību un atbalstītu labu pārvaldību, cilvēktiesības un demokrātiju. Mūsu valstis sadarbosies tirdzniecības un ekonomikas jomā, ilgspējīgas attīstības jomā un strādās pie tā, lai uh, attīstītu uzzināšanām balstītu ekonomiku Papildus tam mēs esam vienojušies strādāt kopā arī pie dzimumu līdzsēsības jautājumiem. Mēs esam apņēmības pilni uh, samazināt uh, atšķirības starp dzimumiem nodarbinātības jomām par 25% līdz 25 gadam, ņemot vairāk katras valsts uh, atsevišķos apstākļus. Mums ir ļoti plašs spektrs dažādu pasākumu, ko Mikta plāno veikt. Tā kā mūsu sadarbība turpināsies un uh, stiprināsies, mums radīsies vēl jaunas iespējas sadarboties, apvienot uh, mūsu spēkus, lai runātu vienā balsī un piesaistītu sev ne tikai mūsu piecu valstu balsis, bet arī Eiropas Savienību, ar ko mums ir draudzīgas attiecības un arī vienotas intereses un vienotas vērtības, kuras es jau minēju. Uh, Mēs miktā pieci domājam, ka mūsu atšķirīgums rada unikālu balsi, un tā var būt eh, labklājības un eh, drošības un miera veicinātājs pasaulē. Relatīvi īsā laikā, kopš šī grupa tika izveidota, mūsu grupas ir atklājušas, ka mēs kopā varam daudz ko panākt. Austrālija izsaka cerību, ka mikta eh, būs labs piemērs citiem tātad kopēju centienu piemērs eh, starp valstīm, kas eh, rod vienotību savā dažādībā. Mēs sagatavojamies eh, risinājums rast inovatīvi un risināt kopējas problēmas. Paldies, vicepriekšsādātāja kungs, par iespēju šodien uzstāties, paldies, ka mūs uzklausījāt. Un es, protams, gaidu no jums jautājumus vai arī no kolēģiem, kas šodien ir eh, klātesoši, pēc tam, kad būs uzstājušies mani pārējie kolēģi. Paldies! Tagad došu vārdu Juanam Jose Gomesam Kamačo, Meksikas vētniekam Eiropas Savienībā. Paldies, paldies, ka eh, uzņemat mūs šodien. Uh, Un paldies uh, AFET komitejai par uh, to, uh, ka jūs izrādat uh, tik dzīvu interesi par mīkta. Un paldies arī Nikolai, kura jau ir sniegus tādu lielisku pārskatu par to, kas tad mīkta īsti tāda ir. Uh, Es varbūt nedaudz paskaidrošu, kāda ir Meksikas loģika darbojoties šajā formātā. Uh, un kā mēs turpmāk plānojam vai vēlētos sadarboties ar Eiropas Savienību. Meksika ir lielvalsts, to jūs visi zināt, tā ir viena no attīstības ekonomikām un šķiet, ka varbūt viens no svarīgākajiem virzošajiem spēkiem, kas virza pasaules ekonomikas priekšu, Un faktiski eh, tas arī ir centrālais jautājums, ar ko nodarbojas Mikta, proti uh, eh, globālas atbildības uzņemšanās. Un tas nozīmē, ka valstis, eh, kas ir tik lielas kā Mikta dalībvalstis, uh, valstis, kuru ietekme pieaug, un valstis, kuru labklājība arī dzen pieaug, valstīm, šīm valstīm ir pieņē, pienācis laiks uzņemties lielāku atbildību un lielāku ietekmi eh, dažādos pasaules notikumos. Ir ļoti grūti organizēt globālas diskusijas par ļoti daudziem jautājumiem bez eh, mīkta dalībvalstu pieaicināšanas mm, pie sarunu galdu. Un eh, šīs te globālās atbildības koncepts mūs viss ir apvienojis, jo uh, Mēs eh, visi uh, uzskatām, ka mums ir vienotas idejas un principi, kā arī vienotas in kopējas intereses. Un tas ir visiem mums kopējs. Un mēs vēlētos uh, sevi uzlūkot kā tādu uh, apvienotu labo spēku, jo tā ir viena no lietām, kam Mikta tic, mm, tā ir globālā pārvaldība. Šodien ir ļoti grūti atrisināt eh, kaut kādus svarīgus jautājumus vai problēmas eh, izolēti. Vai nu tie būtu drošības jautājumi, vai arī labklājības jautājumi. Un tieši tādēļ mums ir jāstrādā pie uh, globālās pārvaldības un jāstiprina starptautiskās kopienas spēja uh, risināt uh, šos dažādos izaicinājumus veidā, kas varētu nodrošināt pārticību visiem. Un Meksika ļoti labi saprot, un tā ir arī daļa no mūsu loģikas. Labklājību arī nevar radīt viena atsevišķa valsts. To var izdarīt tikai tad, ja no tā uh, ir labums arī citiem, un Mikta uh, tieši nu, tam pievēršas. Un vicepriekšsēdētā kungs eh, Nikolaus šie to minēja, un tas attiec arī uz pārējiem eh, mikta dalībniekiem. Tās ir eh, valstis, kas ir lielas, bet kurām ir ietekme savā reģionā. Meksika ir liela valsts, tā ir ievērojama ietekme gan uz Latīņu Ameriku, Ameriku, gan uz Ziemeļamerikas eh, kontinentu. Mums ir ļoti labas saiknes ar uh, klusā okeāna uh, valstīm. No vienas puses mēs darbojamies uz otru pusi, uz Atlantijas uh, piekrastes pusi, nu lūk tā. Un, ja mēs skatāmies uz tādu plašāku strateģisko uzdevumu, kāds ir Meksikai, Meksika sevi uzlūko kā valsts, kas uzņēmas globālu atbildību un kurai ir pienākums mm, dot lielāku ieguldījumu šajā labākas pasaules veidošanā. Mikta ļoti aktīvi e, darbojas pēdējo divu gadu laikā kopš savas izveidas un ir sākus jau šobrīd spēlēt e, nozīmīgāku globālu jomu, lomu Un uh, interesanti, ka esam sākuši veidot uh, interesantu tīklojumu, ne tikai labāk iepazīstot viens otru, bet uh, cita starpā arī um, tuvinot mūsu institūcijas, uh, plašāku sabiedrību, ļaujot vienam otru labāk izprast, labāk izprast uh, pārējos četrus dalībniekus. Līdz ar to mēs veidojam koherentāku, saskaņotāku grupējumu, kas uh, var ne tikai sniegt savu ieguldījumu pasaules notikuma attīstībā, mm, uh, kā minēja Nikola, un tam pilnīgi piekrīt Meksika, bet mēs arī uh, veicinām labklājības eh, izaugsmi mūsu pašu starpā, kas arī ir svarīga prioritāte. Liels paldies, visi priekšsēdētā kungs, un esmu gatavs atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies, vēstniekungs, un tālāk Korejas Republikas vēstnieks Šonkijāna kungs. Paldies Vispirms es gribētu pateikties eh, Legutko kungam, pirmajam Alfēta komitejas priekšsēdētāja vietniekam. Es gribu pateikties arī šīs komitejas deputātiem par iespēju šeit ierasties un uzstāties. Es esmu jau ticies ar atsevišķiem deputātiem arī iepriekš. Un šī iespēja runāt ar pilnu komiteju, pilnā sastāvā ir milzīgs gods. mani kolēģi no Austrālijas un eh, jau uzstājās, mani kolēģi, kas ir koordinējušā valsts pārstāvot Austrāliju, jau eh, teica ļoti visaptarošu prezentāciju, un es negribētu atkārtoties, tāpēc izteikšos ļoti īsi. Mikta grupa ir eh, visādā ziņā ļoti unikāls veidojums. Tas ir pat grūti iedomājams valsts to apvienojams jo šīs grupas sastāvā nav valsts, kurām būtu vienota vēsture vai kultūra. Faktiski mums ļoti grūti starp valstīm, starp mikta valstīm atrast tādu kopīgu identitāti un pat valodas ir dažādas. Bet eh, nu, tomēr mēs varam konstatēt arī ļoti daudz līdzības. Grupas sastāvā ir vidējā spēka valstis MIPTA aizsākās G20 kontekstā, arī G20 fórumā. Un šajā fórumā MIPTA atrodas <clears throat> starp G7 un BRICS grupu. Šeit eh, MIPTA grupā ir eh, valsts, kas balstās vienādām vērtībām, vienādu vērtību izpratni, līdzīga ekonomiska attīstība un uh, Turklāt ir vēlēšanās arī uzņemties atbildību un tālāk attīstīt globālo pārvaldību un risināt globālās problēmas. Arī IKP ziņā ir līdzības. 2014. gadā pēc palūdz eh, fonda datiem šo valstu pozīcijas ir bijušas no 11. vietas līdz 17. vietai globālajā IKP sarakstā Un šīs valsts ir ļoti dažādas. Un ir arī ietekme attiecīgajos reģionos. Galvenais mikta mērķis ir efektīvāk dot ieguldījumu globālās pārvaldības virzībā. Mēs zinām, ka mēs būsim vēl efektīvāki starptautiskajā sabiedrībā, ja mēs rīkojamies vienoti. Mēs cenšamies vienoties par kopīgām pozīcijām, mēs risinām kopīgi globālus jautājumus, mēs cenšamies veidot tiltus starp attīstītām valstīm un jaunatīstīs valstīm. Un Austrālija ir koordinējušā valsts šobrīd, un Austrālijas vadībā mēs arī strādāsim pie savas globālās darba kārtības realizācijas. Uz šobrīd mēs varam teikt, ka mikta ir formēšanās fāze bet tas ir tāds fórums, kas attīstās un aug ātri, un mēs intensificējam savu sadarbību, mēs nosakam mūsu darba kārtību, vienojamies par kopīgām nostājām un dodam savu ieguldījumu arī globālās pārvaldības virzībā. Koreja bija koordinēšā valsts līdz augustam, un e, koordinēšo loma tika realizēta no 2014. gada septembra. Un Korejas galvenais eh, fokus vai akcents bija uz mikta konsultēšanās mehānisma konsolidāciju. Mēs uzskatām, ka mums ir jāpaplašina konsultēšanās kanāla. To mēs arī darījām mūsu vadības laikā ārlietu ministra nāks, tas notiek trīs reizes gadā, un šobrīd tas jau ir iesakņojies mehānisms. Augstākās amatpersonas arī tie, kas noteiktos fórumos parlamenta spīkeri arī runāja, eh, tiekas, un tas pēdējā tikšanās bija jūlijā, un mēs turpinam arī virzīt parlamentārā sadarbības mehānismus. Esam izstrādājuši daudzas eh, apmaiņas programmas, iesaistot gan deputātus, gan arī diplomāts, studentus, pētniekus. Esam izveidojuši arī Mikta tīmekļa vietni 3v e, mikta.com. Un esam arī izveidojuši kopīgs paziņojums. E, mikta vīzijas vai redzējuma paziņojums tika pieņemts maijā un e, par globāliem jautājumiem Mikta valstu ārlietu ministri arī nāca klajā ar kopīgu paziņojumu par globālu veselību, ebols e, krīzi, e, attīstības finansēšanu un klimata pārmaiņām. Un ir bijuši arī kopīgie komunikē par situāciju Ziemeļkorejā. Kopīgs paziņojums arī sakarā ar Malaizijas aviolīniju MH, aviolīniju MH17 Un pavisam jaunākais, nesenākais paziņojums ir sakarā teroristu uzbrukumu Turcijā. MIK valstīm ir koordinētas politikas, kopīgas pozīcijas, tāpēc ir arī iespēja uzstāties, runāt vienā balsī gan ANO, gan arī G20 formos. Mēs uzskatām, ka būs iespēja tālāk virzīt šo sadarbību arī ar Eiropas Savienību, jo visi visas valsts, kas ir veiks sastāvā, sadarbojas ar Eiropas Savienību kā svarīgi partneri, vai arī šīs valsts ir izveidojušas ciešas attiecības ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienība un Mikta valstis eh, balstās uz, uz vienādām vērtībām, un mums ir kopīgs redzējums daudzās jomās. Un ir atzīmēts ļoti daudz jomas, eh, kā jomas sadarbībai, piemēram, terorismas attīstība, klimata pārmaiņas, Eh, arī mm, katastrofa palīdzība, kiberdrošība. Esam jau izvērsuši eh, arī dialogu ar Eiropas Savienības ārējās darbības dienestu un arī ar Eiropas komisiju. Šīs sarunas notikušas šī gada pirmajā pusē, un mēs turpināsim pētīt iespējas sadarboties vēl vairāk. Lielas paldies, un paldies visiem par uzmanību. Paldies, vēstniekungs, un tagad es došu vārdu Uzers kundzei misijas vadītājas vietniece. Viņa, viņa pārstāv um, e, Turcijas delegācija Eiropas Savienībā. Paldies priekšsēdētāji! Paldies, ka uzņēmāt mūsu delegāciju šodien. Es gribētu pateikties arī Austrālijas vēstniecībai par šīs sanāksmes e, koordinēšanu. Mans vēstnieks būtu šeit ieradies, bet eh, mūsu Eiropas Savienības lietu ministrs eh, nulikā ir ieradies Briselē, tāpēc eh, mūsu vēstnieks ir kopā ar ministri un man ir šeit šajā formā jāpārstāv mana valsts tādējādi. Kā jau runāja iepriekšējā runātāji, Mikta grupa ir ļoti ātri augoša iniciatīva. Esam jau demonstrējuši savu svarīgo lomu, kā tāda, kā tāda augoša platforma, reģionāla platforma nozīme ir pieaugusi īsā laikā, un es uzskatu, ka Mikta valsts ir ļoti aktīvi strādājošas dalībvalstis dažādās globālās institūcijās, piemēram, G20, Pasaules tirniecības organizācijā un ANO fórumos, un Miktai ir potenciāls uh, kā spēcīgam dalībniekam globālo jautājumu risināšanā. Mēs esam valsts, kas pārstāv um, ekonomikas, spēcīgas ekonomikas. Mēs esam gatavi apvienot spēkus, lai spēlētu tālāk arī konstruktīvu lomu risinot reģionālos un globālos jautājumus. Un tāpēc ļoti bieži mūs sauc par konstruktīvām lielvarām. Mēs esam gatavi panākt mūsu mērķus, gribam stiprināt arī sadarbību. Uh, sadarbību savā starpā, kā arī plašāk stāstot par mūsu kopējo redzējumu un pie globālo jautājumu risināšana. Mēs uzskatām, ka mēs varam sadarboties kopā un e, pēdējā ministra līmeņa sanāksme Miktavāls, kas notika ANO ietvara, e, <clears throat> tika runāts par prioritārām jomām, un viena no šīm prioritātēm ir humanitārā krīze Un tagad, izmantojot šo iespēju, gribu runāt par Stambulā paredzēto humanitāro samitu. Tātad šis samits notiks nākamā gadā, maija mēnesī. Ir skaidrs, ka esošajā situācijā humanitārā ziņā mums ir liels problēmas, ka mums ir arī uh, ļoti liela starpība starp vajadzībām un esošajiem resursiem, tāpēc mums ir nepieciešams apvienot spēks, izmantot visus esošos resursus, lai risinātu šīs problēmas. Un humanitārā krīze e, iet pāri robežām, <clears throat> un nesenā bēgļu krīze to arī pierāda. Un e, tāpēc ir paredzēts organizēt šo pirmo humanitāro samitu, kas notiks mājā, kā es teicu, šī iniciatīva ir ļoti saulēcīga. <clears throat> Šajā samitā mēs gribam iesaistīt visus ieinteresētos, visas iesaistītās puses, un <clears throat> mēs arī atbalstam Eiropas Savienības atbalstu un dalībvalstu ieguldījumu humanitārā jautājumu risināšanā. Mēs arī atbalstam aktīvo Eiropas Savienības iesaisti samita sagatavošanā. ANO ģenerāls sekretārs ir ir teicis, ka mm, Stambula tagad eh, kļūs par pirmo humanitārā samita noturēšanas valsti, un ģenerālsekretārs savā runā norādīja uz Turcijas mm, pozīciju. Turcija ir viena no vadošajiem humanitāriem donoriem. Turcijai ir arī ļoti liela pieredze reaģējot uz ārkārtas krīzēm. Un es gribētu īsos vārdos arī aprakstīt esošo situāciju Turcijā. Uh, saistībā ar vēl vienu no Sīrijas. Šobrīd eh, Turcijā atrodas vislielākā sīriešu kopiena. Un eh, kopējais skaits eh, šādi sīrieši, kas jau Turcijā ir 2,2 miljoni. 260 tūkstoši Sīrijas pilsoņi ir izmitināti 25 izmitināšanas centros, viņiem tiek izsniegta pārtika arī veselības un izglītības pakalpojumi, plus vēl 1,5 miljoni Sīrijas bēgļu dzīvo citos Turcijas reģionos, un arī viņi tiek atbalstīti ar bezmaksas medicīniskiem pakalpojumiem un citiem aizsardzības pasākumiem. Vienā no dienvidu provinces reizēm pat ir gadījums, kad sīriešu pilsoņu skaits pārsniedz Turcijas iedzīvotāju, Turcijas pilsoņu skaitu. Jūs varat iedomāties, cik liela kalibra darba tie ir un cik daudz mēs esam uzņēmuši bēgļus no Sīrijas. Tomēr šis jautājums ir jārisina visaptvarošana arī globāli un visām valstīm ir jāpieno spēki, lai šo mm, sistēmu atrisinātu un lai novērstu nelikumīgo migrāciju. Un šis pirmais humanitārais samits arī notiks šādā ļoti delikātā situācijā, tāpēc šis samits ir ārkārtīgi saulēcīgs. Šeit ir paredzēts arī noteikti humanitārās sistēmas nākotni. Esošā sistēma nav spējīga tikt galā ar visiem humanitāriem jautājumiem, un mēs, kā uzņemošā valsts, esam pilnībā iesaistīti, esam gatavi dot visu, lai samits būtu veiksmīgs Mēs uzskatām, ka šis komentārais samits būs tiešām vēsturisks notikums. Mūsu mērķis ir vienkāršs, labāk spēt reaģēt uz komentārām krīzēm, glābt cilvēku dzīvības un glābt arī cilvēci līdz ar to. Bet kādā veidā to darīsim, tad par to ir jādomā, tas ir izaicinājums. Mēs gatavojamies šim samitam. Vadībā ir apvienotās nācijas, notiek process, šo procesu bagātina arī dalībvalsts, kas piedalīsies šajā sanāksmē. Mēs, e, kā uzņemošā valsts, arī esam pilnībā iesaistījušies sagatavošanas darbos, mēs esam gatavi arī runāt par humanitāro palīdzību un citiem palīdzības veidiem. Mēs uzskatām, ka ir jāatbalsta arī šī krīzes risināšanas iespēja <clears throat> jaunatītības valstīs un valstīs, e, kur krīze ir izcēlusies. Mēs um, arī gribam likt akcentu uz palīdzību bēgļiem um, izmitināšanas valstīs. Mēs gribam runāt par dažādām finansēšanas modalitātēm, um, lai mēs varētu reaģēt uz humanitārām vajadzībām bez kavēšanās, lai mēs arī nodrošinātu finansiālā palīdzības, palīdzības ilgspēju un efektivitāti. Mēs uzskatām, ka šis samits būs kā stūrakmens un uh, starptautiskā sabiedrība varēs apkopot savus uh, kolektīvos pūliņus, uh, nospraust perspektīvas un veidus, kā risināt šo problēmu. Un mēs arī gaidām atbalstu no visiem iesaistītajiem, jo ar visu iesaisti mēs nonāksim pie veiksmīga rezultāta, kas nodrošinās milzīgas izmaiņas daudz cilvēku dzīvēs. Ir ļoti dažādi veidi, uh, E, kā var piedalīties sanāksmes organizēšanā, e, var arī piedalīties individuāli, kā individuāla organizācija. Vai, ja jums ir vēlēšanās e, iegūt vairāk informācijas, tad, tad jūs varat ieskatīties tiemekļa vētnē 3w.humanitariansummit.com. Paldies! Paldies, kā beidzamajam došu vārdu um, Sila Lahi kungam. Uh, Viņš ir eh, ministra padomdevējs eh, Indonēzijas eh, pētniecībā Eiropas Savienībā. Paldies! Vicepriekšādātā kungs, liels paldies par ielūgumu ierasties, liels paldies arī iepriekšējiem runātājiem. Un papildinot iepriekšējais runātājs teikto, es gribētu uh, pastāstīt par trīs galveniem punktiem no Indonēzijas perspektīvas. Pirmais eh, - cīņa pret terorismu sadarbību šajā jomā. Otrā, otrais sadarbība klimata pārmaiņu apkarošanā un treškārt eh, attīstības sadarbība. Vispirms tātad izklāstīšu mūsu skatījumu par to, kā mums vajadzētu sadarboties cīnoties pret terorismu, galvenokārt nodrošinot uh, informācijas apmaiņu un saskaņojot likumdošanu terorismu apkarošanas jomā. Tāpat arī Indonēzija izskata, ka ir vajadzīgs starp reliģiju dialogs gan mikta valstu starpā, gan arī uh, starp citām valstīm. Šādā veidā mēs varēsim labāk sagatavoties cīņai pret terorismu. Šeit nav runa tikai par uh, ekonomisko rīcību, lai vērstos pret uh, nabadzību, uh, Mums ir jāvēršas arī pret neiecietību un aizspriedumiem. Mēs saprotam, ka nevarēsim labāk nodrošināt šādu cīņu, ja neveicināsim mieru un iecietību. Mēs tieši tāpēc uzskatām, ka vissvarīgākais aspekts būtu izglītība. Mums ir jo īpaši jādomā par jaunāko paudzi. Mūsdienās viņi saskaras ar dažādiem nepareiziem pieņēmumiem par reliģiju mācīšanu, uh, un uh, netaisnīgumu reliģijās. Nākamais uh, - mūsu domas par klimata pārmaiņām. Indonēzija ir pilnībā apņēmusies atbalstīt jauno klimata pārmaiņu nolīgumu uh, ANO uh, COP 21 sanāksmē Parīzē, kas uh, sāksies novembrī un decembrī. Mūsu valdībā ir uz, atkārtoti minējusi, ka mikta valstīm vajadzētu sadarboties savā starpā un vajadzētu nodrošināt uh, sadarbību arī vēršoties pret uh, klimata pārmaiņu sekām. Trešais mans pieminētais punkts ir mūsu piedāvājums attiecībā uz attīstības sadarbību. Indonēzija ir bijusi viena no pionierēm uh, triangulārā sadarbībā. Šādā veidā um, mūsu valstis var nodrošināt paraugu prakses apmaiņu, jo mēs saskaramies ar līdzīgām problēmām. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga arī strateģiska sadarbība izglītības, budžeta plānošanas, lauksaimniecības, nabadzības izskaušanas, katastrofu, seku novēršanas, demokrātijas un uh, tiesiskuma jomās. Indonēzija ir veiksmīgi sadarbojusies uh, tādās jomās kā kapacitātes veicināšana, mākslīgās apaugļošanas programma lopiem, tāpat arī dažādu lauksaimniecības un lauka apmācības centru izveide, klimata pārmaiņu katastrofu seku apkarošanas programma, kapacitātes veicināšana, konfliktu risināšana un tā tālāk. Paldies! Uh, thank you. Paldies! Tagad došu vārdu deputātiem viedokļu apmaiņai. Vai ir kāds vēlas izteikties? Madāmie kolēģi, jāredzu, ka jau piesakās vairāki runātāji. Tanok kungs, viņš ir EKR uh, ārlietu komitejas koordinators. Paldies, uh, priekšsēdētāji, šī izklausīšana bija patiešām interesanta. Katru dienu var uzzināt kaut ko jaunu ārpolitikā. Esmu darbojies šajā komitejā 13 gadus, un es absolūti nezināju, ka pastāv šāds grupējums, kur sauc Mikta. Mani patiešām interesēja šīs prezentācijas, ar ko nāca klajā šīs organizācijas sūtņi. Uh, Tagad es saprotu, ar ko šī organizācija nodarbojas. Tagad īsts kopsavilkums, ja esmu pareizi sapratis. Jūsu ekonomikas nav pietiekami lielas, nevar tāpēc piedalīties tādā ekskluzīvā BRIK valstu grupējumā. Jums ir arī kopējas vērtības, proti visas jūs esat demokrātiskas valstis. Ķīna un Krievija īsti neietilptu šādā klasifikācijā. Runājot par savu EKR grupu, kas ir trešā lielākā grupa parlamentā, mēs dodam priekšroku jebkādam demokrātiskam klubam, neskatoties uz to, ka tas nu, pēc pirmās uzmutiena varbūt šķiet tāds galīgi e, neatbilstošs un nesaskaņots. Bet, ja runa par terorismu apkarošanu, globālās pārvaldības un stabilitātes nodrošināšanu, tad, protams, tas ir ļoti svarīgi. Tas, kas notiek Turcijā, protams, man rada bažas jo īpaši ir runa par cilvēktiesību standartiem, tāpat arī tiek ziņot, ka sazgrupējam Sīrijā. Man ir divi konkrēti jautājumi. Vai šai organizācijai ir sekretariāts, un ja tāds ir, tad eh, kurs tas atrodas, vai arī jūs plānojat tādu izveidot, vai arī jūs eh, darbojaties uz ad hoc pamatiem un iesaistat eh, diplomatiskos dienestus un vēstniecības Visi bija pārsteigti, bet eh, šogad pēc Krievijas eh, spiediena, pēc tam, kad tika uzlikts ANO sankcijas, tika izveidota multilaterāla attīstības banka, kas aizstās SVF un Pasaules banku BRIK valstīm. Vai arī būs tāds kā papildinājums šīm institūcijām? Vai uh, jūs arī plānojat veidot šādu starptautisku palīdzības banku, lai um, uh, ņemtu piemēru no BRIK uh, paveiktā pēdējo 18 mēnešu laikā. Paldies! Paldies! Sarneses kundze. Eh, merci, merci. Paldies, priekšādātāji. Uzskatu, ka šī iniciatīva ir ārkārtīgi interesanta. Ir vairākas valstis, kas ir pieņēmušas lēmumu apvienoties, lai nodrošinātu to, ka viņa ieguldījums pasaules pārvaldībā un tās problēma risināšanā būtu ievērojamāks. Mēs eh, redzam, ka tas seko pēc eh, dažādām neveiksmēm. Eh, G20, piemēram, šeit var pieminēt, mēs redzam, ka konflikti, diemžēl, nevirzās uz priekšu. Protams, var pieminēt arī BRIK valstis. Mm, varbūt vēstnieks varētu pastāstīt, kas īsti notiek. Uh, Ehm, gribam zināt, vai starp Briku un Mikta pastāv kāda tuvināšanās, tāpat arī gribētu saprast, kāda ir Krievijas vieta Brika valstu starpā. Mani arī iepriecē Turcijas teiktais par pirmo humanitāro samitu. Tas patiešām ir ļoti pozitīvi. Šeit arī varbūt varētu domāt par globālo stratēģiju un varbūt vajadzētu pārdomāt humanitārā stratēģijas lomu tuvākajos gados. Es gribētu at, eh, at, eh, atkal pieskarties bēgļu un Sīrijas jautājumam. Turcija nav vienīgā valsts, kas saskaras ar šo problēmu, bet Turcija ir valsts, kas uzņem visvairāk eh, šo bēgļu. Jāsaprot arī, ka miktā ietilpst tādas valstis kā Austrālija, kurai ir pilnīgi cita attieksme pret bēgļiem un šo problemātiku. Domāju, ka vairākumam attīstīto valstu vajadzētu uzņemt sīriešu bēgļus, vismaz zinām skaitu sīriešu bēgļu. Uh, Šāda solidaritāte ir būtiska ne tikai Eiropas Savienībai, tāda ir vajadzīga visām attīstītajām valstīm, tā skaitā arī Austrālijai. Noslēgumā gribētu atkārtot to, ka mēs varbūt esam atteikušies no uh, humanitārisma, varbūt mēs tagad uh, domājam par naudas piešķiršanu, bet galvenais būtu uh, padomāt par konfliktu atrisināšanu, un to mēs nevarēsim izdarīt bez politikas, tas kārt arī bez militāriem līdzekļiem. Vajadzētu nodrošināt, lai reģionālās lielvaras, tā skaitā Krievija un Irāna, tā skaitā arī, protams, Turcija, eh, būtu pietiekami spējīgas, lai varētu apsēsties eh, pie viena galda un lai varētu arī saskaņot eh, ar Eiropas Savienību iespējamos politiskos risinājumus. Paldies! Lukner kungs, liels paldies, liels paldies, ka devāt man vārdu. Mani uh, iepriecinājusi teiktais un arī mm, varu pievienoties uh, iepriekšējai runātāji par to, ka jūs eh, domājat par bēgļu problemātikas risināšanu, arī par nabadzības izskaušanu. Es gribētu zināt, ko tieši konkrēti esat ieplānojuši, kādi ir ieplānotie pasākumi. Otrs jautājums. Jūs esat valstu grupa, kas eh, sadarbojas savā starpā, un kā šāda grupa jūs noteikti varēsiet vairāk ietekmēt ANO. Kādā veidā jūs mēģināsiet eh, šo spiedienu palielināt? Paldies. Uh, thank you, Mr. Mia. Paldies, Milāna Monkungs. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos pateikties eh, vēstniekiem no Miktas valstīm par sniegto informāciju. Jāsaka, jāatzīstas, ka manā rīcībā nebija nekādas informācijas par šo grupējumu. Tik multipolārā pasaulē ir patīkami uzzināt, ka ir valstis, kas mēģina apmainīties ar pieredzi, un šeit ir runa arī par demokrātiskām valstīm, kas atzīst ANO pamatvērtības un principus. Tas ir izcili. Tāpat arī jāatzīmē, ka šajās valstīs darbojas tirkus ekonomika. Tanuka kungs arī pieminēja ko līdzīgu. Es arī tāpat kā Tanuka kungs gribētu zināt, vai jums ir pastāvīgas institūcijas, vai jūs plānojat izveidot sekretariātu, kādi ir tuvākie mērķi. Gribētu pieminēt vēl ko citu. Tas, kas notiek Ņujorkā, un šajā ANO mašinērijā vispārējās asamblēs ietveros, vai šeit jums ir kādas koordinācijas metodas? Paldies, Epidetēos kungs. Paldies, priekšādātāji. Vispirms es arī vēlētos pateikties vēstniekiem par to, ka viņi ir šodien pie mums ieradušies. Paldies par sniegto informāciju par šo interesanto iniciatīvu. Es gribētu likt uzsveru uz to, kā jūs plānojat uh, rīkoties uh, terorisma apkarošanā. Mēs zinām, ka pastāv dažādi terorisma veidi. Valstīm ir jāsaskaras ar atšķirīgiem terorisma paveidiem, tāpat arī ir dažādas apkarošanas metodas. Arī ANO un NATO un Eiropas Savienībā ir dažādi plāni terorisma apkarošanai. Uh, Ņemot vērā to, ka šajā valstu grupējumā ir ļoti dažādas valstis, un ja šīs valstis saskaras ar terorismu, tad noteikti šie terorismu veidi ir atšķirīgi, gribētu zināt, kā jūs esat ieplānojuši sadarboties. Šķiet, ka neviens cits kolēģis vairs nevēlas piedalīties šajā viedokļa apmaiņā. Tāpēc došu vārdu viesiem, lai viņi varētu komentēt teikto un atbildēt uz jautājumiem. Nikola Golden-Smith, would you like to... Nikola Golden-Smith, vai jūs vēlētos sākt? Thank you very much. Paldies! Ļoti labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Vispirms izteikšos es, un pēc tam arī mani kolēģi varētu paust savu viedokli. Nedomājam veidot eh, miktai sekretariātu vismaz pašreizējā posmā. Turpināsim izmantot pašreizējo kārtību, proti mums ir rotācijas sistēma, katra valsts uzņemas vadošo lomu un sniedz atbalstu šim grupējumam. Tātad uh, Katrai valstī uz gadu tiek piešķirta koordinātoras loma. Tāpēc šī atbilde, es domāju, ir pietiekami skaidra. Vajadzētu arī saprast, ka mikta nav bloks, nav tāds kā valstu bloks. Mēs e, netiekamies pirms G20 vai citām multilaterālām sanāksmēm. Mēs mēģinām apskatīties uz uh, dažādiem mērķiem, kas tiek pieņemti šādā multilaterālā sanāksmē, un tad mēs mēģinām šo mērķi mm, padarīt saprotamāku plašākam klausītāju lokam. Iespējams, ka situācija mainīsies tad, kad uh, mūsu grupējums būs kļuvis uh, mazliet uh, ilgstošāks. Pašlaik mums arī nav plānu veidot jaunu attīstības banku. Mūsu sadarbība vēl ir agrīnā posmā. Mums nav arī nekādu tādu plānu veidot eh, šādu veidu starptautiskās palīdzības bankas. Tagad pievērsīšos terorismam. Jums ir pilnīgi taisnība. Apdraudējums eh, mikta valstīs ir atšķirīgs. Tas, ka šīs valstis ir tik atšķirīgas, rada arī dažādu skatījumu uz terorismu un globālo drošību kā tādu. Austrālijā drīz būs ekspertu sanāksme eh, pret terorismu jomā. Runāsim arī pret, par pret terorisma finansēšanu. Uh, un 2016. gadā ir paredzēta mikta valstu ministru tikšanās. Uzskatām, ka šeit pastāv iespēja nodrošināt eh, koordinētu pieju un ņemt vērā arī ANO rezolūcijas un ANO skatījumu par terorismu, par vardarbīgu ekstrēmismu un uh, ārvalstu kaujinieku lomu. Mūsu mērķis ir nodrošināt parāku prakses apmaiņu, informācijas apmaiņu un uh, iepazīties ar pārējo skatījumu, kādā veidā tiks ieviestas ANO rezolūcijas. Austrālija uzskata, ka, ka globālās drošības lomā Mikta var spēlēt īpaši konstruktīvu lomu, diskutējot par iespējamām nākotnes miera operācijām. Gribētu arī pieminēt eh, mazliet eh, detalizētāk tieši bēgļus. Šeit ir runa par Austrālijas pieeju, nevis par mikta pieeju. Gribētu atkārtot, ka pavisam nesen Austrālijā mm, paziņoja, ka tā varēs uzņemt vēl papildu 12 tūkstošu sīriešu, un ir piešķirt arī papildu 44 miljoni dolāru, kas tiks izdalīti starptautiskām organizācijām un šī reģiona valstīm. Jo īpaši vēlamies palīdzēt pārvietotajiem cilvēkiem no Sīrijas. Varbūt tagad vicepriekšādātāja kungs es varētu ļaut arī citiem saviem kolēģiem izteikties. Varbūt viņiem ir eh, sakāms, kas detalizētāks. Amačes, Kamačo kungs, vai jums būtu kas sakāms? Lielas paldies priekšsēdētāji, lielas paldies par uzdotajiem jautājumiem. Pāris komentāru. Viens attiecas uz mikta institucionalizāciju. Pirmkārtām ir jāatcerās, ka šis grupējums ir ļoti jauns. Tas radās tikai pirms diviem gadiem. Kopš šā laika institucionalizācijas procesi ir virzītas priekš tā, lai nodrošinātu pārstāvīgu un pienācīgu komunikāciju starp eh, piecām dalībvalstīm. Pašlaik mums ir vismaz trīs ārlietu ministru tikšanās katru gadu. Bez tam mums jau bija sanāksme, ko organizēja Koreja, tad, kad tā bija koordinējošā valsts. Mēs neesam plānojuši ievies striktus birokrātiskus mehānismus. Mēs vēlamies strādāt ar elastīgiem mehānismiem, ar ministru sanāksmju starpniecību, tāpat arī organizējot citas atkal sanāksmes, lai šādā veidā nodrošinātu rezultatīvu komunikāciju un koordināciju savā starpā. Tāpat arī pašlaik absolūti neredzu nekādu iespēju izveidot tādas institūcijas kā attīstības banka. Šeit atgriežos pie brīk eh, jautājuma. Parasti tiek eh, salīdzinātas brīk un mikta valstis. No tā mēs cenšamies izvairīties. Neuzskatām, ka tas, kas tāds būtu nepieciešams. Mikta ļoti skaidri pateiks, ka tā iestājas par sadarbību pasaules pārvaldības lomā. Mēs uzskatām, ka iestājamies par labo pasaulē, un mēs vēlamies nodrošināt gan kopā, gan arī atsevišķi to, lai uh, viss tiktu vērsts uz labu. Attiecībā uz ANO un multilaterāliem jautājumiem Līdz šim esam nodrošinājuši regulāru koordināciju un saziņu starp mikta delegācijām Ņujorkā, Ženēvā un Vīnē. Sadarbojamies arī tādās vietās kā Brisele. Arvien vairāk uh, jūtam, ka šeit pieaug nozīme, tāpēc, ka Eiropas Savienība mums ir tāds dabisks un ļoti nozīmīgs partneris individuāli, un arī kopā mēs varētu paveikt daudz ko svarīgu. Meksikai visi šie jautājumi, proti klimata pārmaiņas, šeit pieminēšu arī COP21, ir prioritāte. Tā ir ne tikai mūsu prioritāte, bet tas ir ļoti būtiski arī globālā nozīmē. Uzskatām, ka visas mikta valstis ļoti daudz strādā pie tā, lai mērķi būtu saistoši, lai Parīzes konference izdotos. Tāpat arī mums interesē tādi jautājumi kā ieroču tirdzniecība. Ieroču tirdzniecība ir ļoti būtisks instruments, ko mēs varētu izmantot ANO ietveros. Paldies, vēstniekungs, vai Āna kungam arī kas sakāms? Jā, paldies, man ir daži komentāri. Vispirms par to, vai mums būs pastāvīgas institūcijas vai sekretariāts. Domāju, ka jau tika sniegtas pietiekami labas atbildes. Līdz šim koordinējošā valsts darbojas kā tāds kā ad hoc sekretariāts, un līdz augustam Koreja bija ad hoc sekretariāts lomā. Pašlaik eh, uz eh, nākamo gadu šo lomu ir uzņēmusies Austrālija. Par attīstības banku. Tika izveidota BRIC attīstības banka, tāpat arī Āzijas attīstības banka, pavisam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

Okay. I think it's uh, okay. Maybe we can. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back after the. Dāmas un kungi, sveicu jūs atpakaļ pēc pārtraukuma. Un tagad mēs uh, turpinam strādāt tālāk un pārējam pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir publiskā uzklausīšana Eiropas Savienības stratēģija attiecībā pret Irānu pēc vienošanās par kodolu jautājumiem. Tātad eh, šī sanāksme ir veltīta eh, tam, lai eh, sagatavotos pašinstīvas ziņojumam par šo tēmu, kuras autors būs Hovita kungs. Eh, mūsu uzklausīšana šodien ir ļoti uh, saulaicīga, un sākot ar vakardienu, Irāna sāka pildīt savas saistības mm, saistībā ar kopējo rīcības plānu uh, eh, kodoli jautājumu jomā. Un uh, tas ir vērts uz to, lai veidot uzticēšanos starp pusēm. Yes lai varētu mm, pildīt savas starptautiskās saistības. Vakar ES pieņēma juridisko satvaru, lai atceltu visas eh, ar kodolu jautājumiem saistītās un savulaik pieņemtās eh, sankcijas. Un līdz ar to tuvojas šī te īstenošanas uh, diena, eh, tad, kad uh, atomenerģētikas aģentūra būs pārbaudījusi to, kā Irāna pilda savas saistības. Vienošanās, kas tika panākta 14. jūlijā, ir ārkārtīgi svarīga. Uh, tas ir tiešām liels solis uz priekšu. Uh, diplomātija joprojām ir e, vissvarīgākais instruments, lai arī senātu globālus izaicinājumus. Un tas ir īpaši svarīgs laikā, kad e, vienprātība e, drošības padomē nevienmēr pastāv. Vienošanās ar Irānu ir viens no svarīgākajiem nolīgumiem, uh, ko ir panākusi drošības padome 3 plus 3 formātā, kas ir uzskatāms par vēl lielāku panākumu. Vienošanās pilnīga īstenošana noteiks to, kāda tā būs tā vēsturiskā loma. Eiropas Savienība vienmēr ir eh, iestājusies par eh, metožu kombinēšanu, sarunas plus mm, sankcijas. Vienošanās, kas tika panākta uh, eh, Vīnē, ierobežo Irāņu ambiciozos uh, kodolprogrammas uh, plānus, bet, palī, bet uh, tā pašā laikā tās palīdzējušas Irānai izkļūt no diplomātiskās un ekonomiskās izolācijas. Gadījumā, ja Irāna nepildīs uh, savas uh, saistības, ja tā izpildīs savas saistības, tas pavērs jaunu uh, Eh, jaunas iespējas Irānas ekonomikai. Eh, viņiem ir atvērta pieeja globālajai uh, ekonomikai un globālajai uh, finanšu sistēmai, iekļau, ieskaitot SWIFT sistēmu. Tā, un līdz ar to Irāna varēs uh, atgļu, atgūt piekuvi, piekļūsim tiem miljonu iesaldētu līdzekļu. Un jāsaka, tas ir lielākais solis uz priekšu kopējās attī, eh, attiecība attīstībā kopš 90. Eh, gada islāmiskās revolūcijas. Eh, šim līgumam būs politiskas un ģeopolitiskas sekas. Jautājums, kā tas mainīs tuvos austrumus. Mēs ceram, ka vēl daudz citi līgumi sekos. Un tas gan nenotiks Eh, vienas dienas laikā, taču eh, durvis attīstībai ir atvērtas. Attiecība normalizācija Irānā varētu eh, samazināt sašķeltību reģionā, un Irāna varēs atbalstīt un veicināt stabilitāti kā Irānā, tā Libānā. Daudzas reģionu valstis ir uh, satrauktas uh, par, par to, ka Izrēlē un Saudārābija būtu vairāk jāiesaistās šajā darbā. Irāna varēs izmantot 100 miljārdus uh, dolāru, ko tā atgūs no iesaldētiem līdzekļiem, lai atbalstītu terorismu. 2014. These are only some of the issues. Nu, lūk, tās ir problēmas, kuras mēs vēlētos eh, pārunāt ar mūsu ekspertiem, un tagad es vēlētos dot viņiem vārdu. Un vispirms dosim ar, dosim vārdu mm, Elī Gernmaieram, eh, kas Eh, pārstāv Eiropas padomes eh, ārlietu ārējās attiecības, tad eh, Rožebam par šī, un tad pārējiem runātājiem došu vārdu Elī Geranmairē vispirms. Liels paldies, paldies par iespēju dot savu ieguldījumu šajās diskusijās. Kā jūs jau teicāt, mums ir pieņemšanas adaptācijas, eh, pieņemšanas fāze, kas ir iestājusies šonedēļ, un vīnē eh, tika apspriesti turmākie soļi, kā virzīties priekšu. Sadarbība starp Irānu un eh, ES var apspriest no dažādiem viedokļiem, bet galvenokārt mani interesē diplomātiskā sadarbība starptautisko uh, konfliktu risināšanā. Mēs zinām, ka reģionā ir ievērojams uh, haos, taču mēs saskatām nepieciešamību uh, strādāt un rīkoties. Vēlos uzsvērt trīs jomas sadarbībā ar Irānu. Vispirms, ne, ir nepieciešams, lai Eiropa veidotu savādāku attieksmi eh, tuvajos austrumos pret eh, konfliktiem, kuros iesaistīta Irāna. Vispirms jāsaka, ka situācija kļūst ar vien sliktāka un uh, eh, pavērsties vēl sliktāk attīstoties šiem konfliktiem, kas ir ietekmējis migrācijas uh, plūsmas. Un jāsaka, tā ir tikai aizberga redzamā uh, daļa. Un, acīm redzot, situācija vēl tikai pasliktināsies. Islāma valsts ietekme šajā reģionā, protams, ir svarīga Un te ir jāskatās, kā mēs rīkosimies attiecībā uz uh, īses uh, rīcību šajā reģionā un visdažādākajos starptautiskos formātos Kopenhāgnā, Parīzē un citviet mēs esam runājuši par šiem jautājumiem. Un Eiropiešiem nav šo tuvības priekšrocību, kas ir ASV partneriem. And it's clear that we need an urgently new approach to šīta jaunā pieeja gan Irānai un eh, GCC valstīm, tad, kad mēs runājām par reģionālo aizsardzību, jāsaka, pašreizajā ārpolitika nav eh, bijusi eh, pietiekoši iedarbīga. Diplomatic momentum that we've seen after the nuclear negotiations. Sarunas, starptautiskās sarunas Mm, ir komentāri no zāles, kurus mēs diemžēl mēs nedzirdam. Jautājums par to, kā Eiropa var izmantot šīs iespējas. Mēs esam novērojuši, ka tikko Mogarīnī paziņoja par vienošanās panākšanu. Tā ir atvērusi jaunu lapusi ES un Irānas attiecībās Un Twitterī eh, jau bija rakstīts, ka tas nav eh, noslēgums, bet eh, sadarbības sākums. Un bija skaidrs norādes, ka pat neskatoties uz to, ka sarunas par kodolu jautājumiem ir noslēgušās, ir vēl citi jautājumi, par kuriem ir jārunā, jo šī vienošanās ietekmēs visdažādākās sadarbības jomas. Un kopš vienošanās panākšanas trīsēs ministri apmeklē Irānu jo uh, līdz tam uh, eh, viņa atturējās no Tehrāns apmeklēšanas. Un tā ir svarīga norāde uz to, ka uh, attiecības mainās. Šī attīstība pati par sevi uh, norāda, ka ES ārpolitika aizvirzās no saturēšanas stratēģija uz transakciju attiecībām ir alians attiecībās, kur var būt kopējas sadarbība un ir uh, strīdīgāki jautājumi, kas attiec, piemēram, uz konkurenci. Mēs uzskatām, ka, īrie, ka Irāna ir daudzu konfliktu eh, varbūt avots. Mums ir jāstāsta, kā tālāk strādāt eh, šajos virzienos konstruktīvi attīstot šīs te reģionālās lietas un e, jāskatās, kādus kompromisus mēs varam panākt, lai panāktu mūsu kopējas intereses. Un galvenais ir Irānas iesaistīšana. EP plus 3 platforma Eh, ir eh, sadarbības platformas starp Irānu un eh, Eiropu, bet tā vairs, neda, tā ne, turpinā, tā vairs neturpinās darboties, un tādēļ jātīst jauna veida, kā sadarboties. Mēs zinām, ka tieši kontakts ar Irānu un ASV bija tabū, ir lausti, uh, Un eh, mums to ļoti skaidri norādīja vasarā, laikā, kad Obamas eh, kungs saskārās ar Irānas pretestību pret šo darījumu, un arī no Irānas augstākā vadītāja puses, kas skaidri iezīmēja sarkano līniju pret Irānas un ASV tiešo iesaistīšanu, tāpēc Eiropa ir pienācis laiks šeit iesaistīties, iesaistot Irānu. Mēs zinām, ka Eiropiešiem jau ir eh, pieredze šajā jomā, mums ir kritiskā dialoga un visaptvarošā dialoga fāzes. Un, lai gan, protams, abām fāzēm bija savu plusu un mīnusi, Eiropai vismaz ir kaut kāda pieredze, uz ko atsaukties. Un manas rekomendācijas sekojušas. Eiropai ir vajadzīgas uh, likumdošanas un politiskās struktūras. Uh, Ir pretrunīgas eh, jomas, eh, mē, vai mēs mēģināsim vienoties par konflikta jautājumiem, vai gan iziesim uz plašu sadarbību. Daži punkti, uz kuriem vēlētos atsaukties, kas būtu liederīgi, kur mums vajadzētu Irānu iesaistīt. Pirms Eh, Saudārābijas un Irānas samierināšanās process, eh, kas būtu jāsāk izvirzot eh, realistiskus mērķus, mēģinot ierobežot konfliktus un neļaut pārplūst vardarbībai no Sīrijas uz Libānu, kā mēs esam novērojuši un tālāk. Un ko es ieteiktu? Augsta līmeņa, augstas intensitātes sadarbību ar Teherānu, mm, kuru vāda mūsu augstā pārstāve, un tur iesaistās vēl arī šie te uh, trīs svarīgākie partneri, um, kuriem ir vislielākā ietekme um, tuvajos austrumos. Runājot par koncentrāciju, te es gribētu runāt par Sīriju būtu jārada kaut kāda platforma, lai reģionālajie aktieri, kas uh, ir iesaistīti konfliktā, uh, Irāna, Saudarābija, varētu sēsties pie viena galda ar citām lielvalstīm, ar eh, Krieviju, ASV, un lai realizētu saprātīgu dialogu. Irānā ir pārāk liela ietekme Sīrijā, lai tā varētu vienkārši um, atkāpties no tā visa. Eiropai ir jāpārbauda, vai Irāna un Krievija var ietekmēt Asada režīmu, un jāskatās, vai humanitāro koridoru izveide ir būtiska un kā ar decentralizāciju Sīrijā. Irāna ir ļoti svarīga šajā procesā un te vajadzētu veidot jaunu kontaktgrupas procesu un uh, kampaņa pret ICES, jūs uh, pret ICES. Ja jūs prasītu partneriem Irānas pusē, tad uh, viņi jautātu, vai Eiropa vēlāk vēlas ieguldīt cīņā pret islāma valsti. Uh, bet ir svarīgi, lai mēs izvērstu koordināciju šajā jomā. ASV gājas uzbrukumi e, jau gadu atpakaļ, kad tikko sākās aktīvā cīņa e, pret islāma valsti, kopš tā laika visu laiku ir bijis tāda diplomātiska rīvēšanās starp austrumiem un rietumiem. Un to pašu mēs novērojam Afganistānā sarunu laikā. Un uh, tas viss ir sagatavojies augsni apmaiņā ar izlūku informāciju, cīnoties pret tālibiem. Un arī šajā sakarā. ir jāveic pasākumu ņemot vērā kaujinieku reālo darbību uz vietas. Un sakārt viņi no savas puses uzskata, ka tas ir nopietns eh, solis eh, virzienā tam, lai cīnītos nopietni pret islāma valsti. Un labi būtu, ja mums būtu šī tad nopietnā kopējā uh, apvienotā cīņa pret islāma valsti un lai mēs iesaistītu mērnos kaujiniekus un apvienotu drošības spēkus. Nākošais ir ļoti ērkšķainais jautājums par Hezbollah un Izrēlu, kas, protams, arī bija jautājums, kas tika apspriests sarunās ar Irānu. Mēs esam centušies ierobežot Irānu, bet viņu sadarbībā ar Hezbollah spēkiem ir tikai pieaugusi. Un tagad tā ir savādāks raksturs, kā tas bija pirms dažiem gadiem. Un es nedomāju, ka viņu attiecību, attīstību kopumā var novērtēt par zem vai var neņemt vērā, īpaši militārajā jomā. Bet jāatcerās, ka, piemēram, risinot jautājumu par Libānas stabilitāti, uh, Eh, mums būs svarīgi runāt par šo jautājumu, īpaši ņemot vērā nākamās prezidenta eh, vēlēšanas. Un būtu svarīgi mūsu kopējās sarunās iesaistīties arī jautājumos par cīņu pret Hezbollah par Izraelu. Ir, ir ļoti svarīgi kontrolēt šo situāciju, ņemot vērā to, kas notiek Izrēlā eh, un Sīrijā. Un eh, šeit ir jārosina Hezbollu un Irānu pēc iespējas vairāk sadarboties, lai varētu risināt dažādus krīžu jautājumus. Runājot par Irānu, es e, tomēr ieteiktu stiprināt sadarbību un arī runāt par kompromisiem, kas ir saistīti ar tirzniecību. Un mēs atbalstam sadarbību tādās jomās, kur šī sadarbība ir vienkārša, bet mēs ļoti bieži novēršamies no sarežģītākām tēmām, kas ir ļoti svarīgas arī Eiropas drošības ziņā. Paldies. Thank you. Uh, and now let me... Paldies. Un tagad es došu vārdu doktoram Pārsī. Eh, paldies! Paldies par iespēju runāt par šo ārkārtīgi aktuālo tematu. Es centīšos attīstīt to, ko teica Geranējas kundze, kā arī akcentēšu vietējos aspektus. Es gribēju runāt vairāk par vienošanās pēc būtības un ko tas nozīmē Irānai. Šī gada pavasarī jau bija skaidrs no diskusijām Irānā, ka uh, parlamentam būs noteikta loma atzīstot un arī pieņemot šo kodolu vienošanos. Bet um, ļoti daudziem parlamenta loma šķiet tāda teorētiska, jo nevarēs parlaments ar savu balsu arī atturēt šo procesu, un arī kodola vienošanās tajā laikā bija stipri teorētiski, bet tas, ko mēs redzam pēdējo uh, nedēļu laikā mēs redzam, kādas sekas ir šiem signāliem, ko saņemām pavasarī. Irāns parlaments ir dedzīgi apspried šo jautājumu par vienošanos, par visām detaļām. Ir bijis ļoti liela kritika un opozīcija, tāpat kā senātā un kongresā, bet eh, tomēr Irāna šo vienošanos ir atzinusi kā realitāte. Un tagad ir nepieciešams eh, strādāt pie formālām lietām. Saturs ir jārespektificē, un šī ratificēšana notiks tikai institūcijā Nacionālajā drošības padomē. Tas fakts, ka vienošanās ir parakstīta, nenozīmē, ka šī vienošanās ir realitāte. Šeit ir mm, divas dimensijas. Vispirms visām pusēm ir jāievēro savi, savas, mm, savi solījumi, ka tas ir noteikts vienošanās tekstā bet um, lai šī vienošanās būtu ilgstoša, ir nepieciešams uh, runāt arī par ieguvumiem, ko iegūs katra no pusēm uh, no šīs vienošanās. Mēs redzam, ka šeit notiek ļoti iekšējs, liel, liels iekšējs cīņas, ņemot vērā, ka būs vēlēšanas parlamentā un arī attiecīgais orgāns, kas ievēl valsts vadītāju, tiks vēlēts nākamā gadā un um, dažādas um, partijas ir barikādas dažādās pusēs arī dažādi uzskati par šo vienošanos, un šīs iesaistītās puses cenšas vai nu iegūt no tā, ka vienošanās ir parakstīta, vai arī no otras puses pretējs viedoklis ir norādīt, ka šī vienošanās ir bijis neveiksmīga. Un mēs varam teikt, ka šī sekas no parakstīšanas joprojām ir jūtams iekšējā politikā. Un ko tas nozīmē Eiropas Savienībai? Vai ir jāsadarbojas ar, Irā, ar um, Irānu ārpus vienošanās ietvara? Un jāņem vērā, ka pirms sankcijām galvenais Irānas eh, tirdzniecības partners eh, ir bijusi Eiropas Savienība. Un tagad viņi Mm, gaida tādu būtisku pieaugumu, ne tikai tirdzniecības apjomu ziņā, bet arī jaunas vienošanās un jauni dialogi, tad viņi to visu sagaida no Eiropas Savienības. Tas um, ir iespēja, bet no otras puses arī atbildība. Ja nav nekāda ieguvuma no šīs vienošanās, ja nekāda substantīva labuma nav, uh, Um, piemēram, nekas neparādās labāks Irānas tausiemniecībām, tad um, ļoti daudz argumenti iekšējās cīņās par labu un parakstīšanai šie argumenti pazudīs un nebūs iespējams valdībai vai prezidentam uh, tā, iegūt kaut kādu lielāku labumu no šīs diplomātiskās uzvaras, lai strādātu pie citiem aspektiem, kas tika postulēti arī priekšvēlēšana platformā, mm, piemēram, tur ir minēts cits starpā arī e, darbs ar sabiedrisko domu un drošības uztvers veidošana. Tātad jāstrādā ar elektorātu. E, kādā veidā varētu sadarbība ar Eiropas Savienību izskatīties? Šeit vajadzētu pateikt atsevišķu atslēgas vārds. Vispirms tam ir jābūt strateģiskam dialogam. Otrkārt, dialogam ir jābūt strukturētam. Tas nenozīmē, ka pieeja ir eh, kaut kāda spazmodiska, vienreiz tāda, otrais šāda, tāda veidā nekāda panākumi nav paredzami, un eh, visas puses nevarēs tālāk attīstīt eh, savu mm, pozitīvo impulsu. Un šeit ir nepieciešama lielāka koordinācija, bet tāpēc arī Elija, un ir nepieciešams arī, lai, lai puses visas iesaistītās pieņemtu to realitāti, kā izskatās šis reģions un nevis mūsu iedoma kaut kādā izpratnē. Un arī ārpus Irānas ir jāsaprot, kāpēc Irāna ir iesaistījusies šādos darījumos, kas mūsuprāt, nav pieņemami vai arī pretumā ar, ar mūsu interesēm. Mums ir jāpieņem Irāna kā nenovēršanas partners, ja ir vēlēšanās risināt ļoti sasāpējušas jautājumus šajā reģionā. Tā tad nav jāsagaida, ka Irāna būs draugs tuvākajā laikā, bet katrā ziņā potenciālais partners un nu, uzzināt partneru spējas kaut ko darīt, ir tā ir iespēja tikai sadarbojoties, tikai strādājot ar viņu. Tāpēc eh, dialogam no Eiropas Savienības puses ar Irānu ir jābūt tādam, kas iziet ārpus eh, augstā politiskā līmeņa ietvaru ir eh, nepieciešami tehniski dialogi, lai saprastu, kādā veidā šī sadarbība un dialogs niansēs izskatās. Un eh, tam ir jākļūst par kaut ko reāli, par kaut ko patiesu. Te nevarētu šo lietu formēt tikai kā papīru kaudzi, memorandu gūzmu, kas noved pie nulles rezultātu. Tātad tas ir nepieciešams, tāpēc, ka pēc būtības šis jautājums ir ļoti svarīgs un ir arī dažādas politiskās puses, kas grib iesaistīties šajā procesā, norādot saviem vēlētājiem Eh, to, ka eh, šī sadarbība tiešām ir gan laika, gan risku, gan arī pūliņu vērta. Par eh, reģionālo aspektu. Cik lielā mērā šī vienošanās ietekmēs reģionālo krīzi dažādās mm, tās izpausmas formas? Es teiktu, ka ļoti svarīgi ir atcerēties, ka Irānā ir mm, arī savi strateģiskie riski izvērtējumi un vienošanās nemainīs Irānas uztver par riskiem, bet vienošanās ļaus mums vērst, izvērst tādu nobriedušāku sarunu ar Irānu par substantīviem jautājumiem, par dažiem mēs varēsim vienoties, citur mums būs dažādas domas. Šāda saruna līdz šim nav bijusi un ir nepieciešams to izvērst, lai mēs varētu progresēt citos jautājumus, kaut vai sakarā ar Irāku vai Sīriju tad um, šī vienošanās fundamentāli varbūt nemainīs um, Irānas pozīciju, bet varbūt mūsu pozīciju gan, un abas puses varēs nonākt pie mm, kaut kāda rezumējuma, kaut kādu kopsaucēju, citos jautājumos paliks dažādās pozīcijas. Cik tālu ir šī iesaiste? Un kāds ir iesaists pilnais potenciāls? Es uzskatu, ka šeit ir um, milzīgs atšķirības attiecībās uh, ar ASV un ar Eiropas Savienību Un e, tas jau ir skaidrs no augstā vadoņa dažādiem izteikumiem. Ir liela nevēlēšanās veidot tādas tā kā normālas attiecības ar ASV. Atsevišķi e, šie izteikumi ir tā kā tukša skaņa vietējiem vēlētājiem, un tas e, nebūtu neatspogļo to, kas notiks patiesībā, par ko runās un ko liks uz galda. Uh, bet no otras puses tas liecina arī par to, ka augstais virspavēlnieks grib um, pilnīgi kon kontrolēt uh, visu situāciju. Viņš negrib iet pavadā kaut kur un negrib arī vilkties aiz um, kaut kādiem uh, revolucionāriem, konservatīvajiem. Un uh, e, jāsaka, ka Eiropas Savienības pozīcija ir atšķirīga. Mm, Eiropas Savienībai un, un Irānai ir bijušas diezgan labas attiecības, E, tagad jautājums par to, cik lielā mērā šīs attiecības var atjaunot, ņemot vērā, ka pēdējās des, pēdējie desmit gadi ir mainījuši daudz ko kontekstā, gan no Irānas puses, gan no mūsu puses. E, ir savādāka ekonomika, ir arī e, citas sadarbības jomas, kas varētu materializēties reālā sadarbībā. Eiropas Savienībai tomēr ir ļoti labs potenciāls kļūt par pašu svarīgāko uh, Eh, tirsniecisko partneri un politisko eh, sarunu partneri ar Irāku. Nu, tas eh, notiks tādā gadījumā, ja abas puses nospēlēs pareizos soļus. Un tas ir jādara dialogu formā un nevis vienai pusē diktējot kaut ko no, no savas pozīcijas nenovēršamības viedokļa. Jo šīs sarkanās līnijas tās var nogalināt, ja kur diskusija pirms tā ir aizsākusies. Un šeit viens no šādiem riskantiem jautājumiem ir Sīrija kur abām pusēm ir dažādi nosacījumi un sarkanās līnijas, nepamatots, manuprāt, eh, kas ir apturējuši šo sarunu procesu par Sīriju un tā vietā, lai palīdzētu apsināt šo jautājumu. Paldies! Paldies! Un mūsu trešais runātājs ir eh, cilvēks, kas runās no Vašingtons ar mums. Uh, Tas ir Kornelijos Adevārs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji. Godājumi jāpēt komitejas pārstāvi, paldies par aicinājumu uzstāties. Es atvainojos, ka varu uzstāties tikai videokonferences formā. Ļoti atvainojos Irānas delegācijas pārstāvjiem. Pavisam nesen es ar viņiem runāju, arī video loma. Un um, mēs runājam par fonda jautājumiem. Tad eh, tas Ehm, es neesmu Briselē, bet tas nav tāpēc, ka man nepatīk ceļot uz Briselu, bet diemžēl šoreiz nevarēju ierasties. Ehm, Šīs te uzklausīšanas laiks un laika precizitāte ir jau atzīmēta, bet es gribēju vēl atzīmēt to, kas ehm, notika pagājušā nedēļa. Kaut kas tāds, kas nebija tik pozitīvs. Irāna izmēģināja balistisko raķeti Un tas norāda uz to, ka uz šī entuziasma fona par panākto vienošanos eh, tomēr ir arī zināmi notikumi un izmaiņas, kas tomēr nenotiek. Un Irānas reģionālās politikas um, paliks acīm redzot nemainīgas, un tā nav nejaušība, ka šī balistiskā raķete eh, tika izšauta tajā laikā, kad, Irān, kad parlaments um, apstiprināja vienošanos ar Irānu. Un uh, savā runā es īsi gribēju runāt uh, par diviem nostīmiem, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu šo sadarbību pa, grib īsumā pastāstīt par detaļām sadarbības formā. Tad um, kādi ir šie nosacījumi? Vispirms ir šis īstais brīdis un šis stimulējušais moments reģionālās sadarbības stiprināšanai. Un uh, no otr, vēl otrs aspekts ir um, šie viedokļi, kas parādās Irānā. Tad ļoti īsi par šiem diviem jautājumiem. Par reģionālo sadarbību. Vienošanās tekstā nekas nav rakstīts par to, ka būtu jāizvērš šāda reģionālā sadarbība vienošanās. Ir runa par uh, kodolu ieročiem, e, tas ir tāds izrāviens kodola diplomātijas jomā, bet tas nu, nozīmē, ka Irāna tiek pilnībā rehabilitēta līdz ar vienošanās e, spēkā stāšanās brīdi. E3 e plus 3 bija ļoti labs un veiksmīgs sarunu formāts, tomēr tā nav tāda maģiska formula, kas varētu atrisināt visas pārējās krīzes un problemātiskos jautājumus un Saudarābija un Izraela arī tika pieminētas. Un šī vienošanās ar Irānu ir noliks tādā neveiklā situācijā citas šīs reģiona valstis un ir varbūt mazinājušas normalizācijas izredzes viņām. Tad eh, vienošanās teksts nepraksta reģionālo sadarbību vai arī šīs sadarbības realizācijas formas. Tajā pat laikā, ja paskatās uz to, kā šī vienošanās ir jāīsteno tuvāko gadu laikā, kļūst acīm redzams, ka reģionālā sadarbība kļūs par neatņemamu darba sastāvdaļu. Mēs nevaram skatīties eh, tikai uz īstenošanu, kas ir nepieciešama, ignorējot eh, reģionālās seks, ko izraisīs eh, šī sadarbība. Un e, tad līdztekus plašākai neizplatīšanas problemātikai, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, kas ir arī apkārt stimulējoši šai vienošanai, e, ir tomēr arī jāveicina šī reģionālā sadarbība, ko runāja mani kolēģi. Un šī te vienošanās e, nerunā par reģionālo sadarbību, tomēr tā ir nepieciešama Un Eiropas Savienības stratēģija arī būtu jāfokusēs uz šo aspektu. Tātad tā bija pirmā doma, kad es eh, runāju par, par eh, šo pienošanas. Eh, tad Rudžbeps jau tikko kā stāstīja par vēlēšanām. Un augstais vadonis Homēni, viņam nāksies līdzsvarot iekšējos spēkus, iekšējo spēku domu un um, šo te reakciju uz vienošanās parakstīšanu. Ļoti daudzi droši vien ir dzirdējuši par šo ļoti stingro aso debati ASV. Līdzīgā garā notiek debats arī Irāna. Ir dažādas frakcijas, eh, kas eh, saka, ka negrib uzņemties nekādas starptautiskās saistības, eh, kas būtu pretrunā šim iespēja tuvināties ar ASV, jebkāda veida tāda pakļaušanās netiek pieņemta. Un e, runāt par vienošanos jūnijā bija arī demonstrācijas Teherānā. Katrā ziņā šo vienošanos nevarēs tā viegli pārdot ar lielu atbalstu Irānā. Un neraugoties uh, uz uh, šī uh, dokumentu parakstīšanu, ir arī atskaņas gan šeit, gan arī ASV, gan Irāna. Un šīs atskaņas ir tādas, lai gan ir panākts arī kompromiss, par ko vienājās puses. Tomēr konservatīvā mm, frakcijām nāksies pieņemt, mm, pierast pie šīs idejas, un vai arī nāksies viņiem dot kaut ko mm, kā atsvaru par to, ka viņi pieņem šo vienošanos. Šeit mēs runājam par iespējamām sankcijām vai arī armijas sūtīšana uz citām reģionālām valstīm, piemēram, Persijas līča valstīm vai uz Izraelu. Irānā mēs runājam par reģionāliem riskiem, šai ziņā mēs runājam par Sīriju. Uh, Irānas riska izvērtējums nav mainījies dēļ šīs vienošanās, un uh, konservatīvās uh, frakcijas uh, noteikti gribēs kaut ko saņemt par atbalstu, ko sniegušas šim dokumentam. Un otrs aspekts, par ko runāju, tā ir taisnība, ka attieksme pret Eiropu ir, ir diezgan pozitīva. Un sarunas arī rāda, ka ir nepieciešams Irānai vest sarunas ar ASV divpusēji. Dažkārt šīs divpusējās eh, sarunas eh, bija tādu kontekstu, ka iespējams pat apdraudēja daudzpusējo sarunu kontekstu. Bet tas šīm bažām nebija pamata Tomēr Irāna uzskata, ka sarunas ar ASV noteikti ir jāvērt, tāpēc, ka tās ir augsta līmeņa, ļoti respektējamas sarunas, bet no otras puses runāšana ar ASV ir arī problemātiska. Eh, augstais vadītājs jau par to izteicās Tātad sadarbība šādā ziņā dēļ šīs vienošanās ir diezgan sarežģīta. Bet Eiropas Savienība ir tiek uzskatīta par um, pieņemamu partneri, lai gan mazāk svarīgu kā ASV. Un um, E3 plus 3 formāta veiksmes formulas pamatā bija tas, ka Eiropas Savienība un ASV darbojās cieši kopā, Eiropas Savienība un atsevišķas dalībvalsts pretojās Um, tādam vilinājumam noslēgt atsevišķas vienošanās uh, pastāvēja uz transatlantisko savienību visi dalībnieki. Un, um, un vēl arī Ķīna un Krievija, citi partneri arī tika rosināti nonākt pie kopējas izpratnes par šo kodolu dokumentu kopumā. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir jāveido savu stratēģiju pret Irānu Un mums ir arī jāveido savu paziņojumu, šodien mēs arī tos izteiksim, tomēr šai stratēģijai ir jābūt ar ļoti spēcīgu ES, ASV elementu, jo galu galā Eiropas Savienība nevar viena iesaistīties ar Irānu pat saviem spēkiem, tā nepanāks neko, tas, tas ir jādara kā minimums transatlantisko attiecību kontekstā un vēl labāk būtu piesaistīt vēl kāds partners. Un eh, mana trešā doma ir par to, kāds idejas varētu izvirzīt Eiropas Savienību, ko varētu īstenot pēc šāds institīvas. Irāns vienošanās ir Eiropas Savienības uh, drošības politikas triumfs un veiksme. Šādas veiksmes nav pārāk bieži. Tomēr pamata koncepts bija daudzpusējās sarunas un tam ir arī ilgtermiņa pieskaņa. Es ļoti aicinātu jūs ieskatīties ilgtermiņa sadarbības prognozēs. Šī vienošanās ir paredzēta 10 līdz 15 par 25 gadu ilgam periodam. Tas ir tāds ietvars, um, uz kuru arī ir jāvērš stratēģija, ja tāda tiks izstrādāta attiecībās ar Irānu. Eiropas Savienība māk iesaistīties ļoti visaptveroši, bet eh, mēs redzam, ka drošība šeit nav vienīgais aspekts, par ko ir jārunā. Šeit ir arī trīs jautājumi, par kuriem es gribu runāt, tieši akcentējot sadarbību. Vispirms ir jūras drošība, Persijas līci, tālāk vides jautājumi un trešais drošības politika, bet ne tādā ziņā kā aktīvā krīzes noregulēšana vai iesaistīšanās. Tālāk jūras drošība līča reģionā. Šis jautājums ir svarīgs ne tikai Irānai, bet arī citām līča valstīm. Šeit ir līča sadarbības padome, kas ne, ir izslēgusi Irānu un Irāku, kā locekli šeit ir arī tāda aizsardzības alianse pret Irānu. Uh, un um, īpaši daudz, ko mēs nevaram izdarīt šajā sakarā. Bet Persijas līča sakarā nodrošināt Persijas līča drošību, tomēr šeit ir iespēja sadarboties, uh, pārņemot UNCLOS konvenciju, uh, tam ir jābūt par bāzes dokumentu. Un, diemžēl, ne Irāna, ne Irāka šo UNCLOS konvenciju nav parakstījušas, tomēr ir iespējams paņemt formulējumus no šī dokumenta, izveidot kaut kādu uh, reģionālo Persijas līča hartu, kur būtu galvenais fokus uz drošu navigāciju, pirātismu apkarošanu un līdzīgiem jautājumiem, ar centieniem ilgtermiņā nonākt pie kaut kādas vienošanās tieši iepriekš minēto jautājumu jomā. Otra problemātika - vide, atjaunojamās enerģijas, ūdens resursu pārvaldība. Šie jautājumi ir svarīgi ne tikai Irānai, bet arī kaimiņu valstīm. Šeit ir iespējas izvērst eh, sadarbību arī šādā formā, un par to eh, arī liecina Irānas ārlietu ministra pēdējie izteikumi. Irānai ir arī tradīcijas šādas sadarbības formās, un ir arī bijusi šāda strādāšana ar citiem eh, pasaules reģioniem Piemēram, šeit var runāt par katastrofu seku nu, novēršanu, piemēram, zemestrīce pirms desmit gadiem bija Irāna, un um, bija arī sniegts atbalsts Irānai, pēc tam sekoja tālāk sadarbība, un ir iespējams vēl vairāk intensificēt šādu sadarbību. Un trešais aspekts ir saistīts ar drošību. E, šeit Eh, bet izņemot šo augsta līmeņu drošību, neatkarīgi no tā, kāds būs risinājums eh, Sīrijas konfliktam, varbūt eh, Eiropas Savienība nevarēs to izlemt, varbūt to lems kaut kur citur, tomēr ilgtermiņa stratēģijas griezumā reģionālā drošības fóruma izveidošana, kur būtu gan līča valstis, gan Irāna, Irāk, gan arī citas valsts, tad fórumu veidošana būtu diezgan svarīga. Eh, pirms 25 eh, gadiem jau par to runāja Madrids sarunās, kur runāja par to austrumu konfliktu. Un atkal tas ir kaut kas tāds, kur Eiropas Savienībai ir jācenšas veikt tādus eh, pamatdarbus, ciešā sadarbībā ar ASV kā ļoti svarīgu dalībnieku, kam būtu jāparakstās šīs sadarbības formas, e, bet ir jābūt Eiropas Savienības iniciatīvai, to nepieņemtu, ja tas nāktu. E, ja tā nāktu no ASV, ASV puses, tomēr ASV atbalstam ir jābūt. Un drīzāk e, vajadzētu fokusēties tikai uz Persijas līci, neiekļaujot Levantu un Izraels-Palestīnas konflikta zonu. Tās bija tādas īsts idejas, ko tagad ieskicēju, un es gaidu uz diskusijām ar jums. Uh, thank you, Ms. Paldies. Tagad sāksim debates. Pirmais izteiksies Havita kungs. Viņš ir uh, pašinstīvas ziņojuma referents par jaunu stratēģiju Irānai pēc eh, kodolvienošanās. Taču vispirms, pirms izteiksies Havita kungs, es gribētu teikt, ka mūsu vidū ir arī Savarela kungs, kurš ir Eiropas ārējās darbības dienas attiecīgās darba grupas vadītājs. Viņš ļoti labprāt arī atbildēs uz jautājumiem par Eiropas ārējās darbības dienestu. Lūdzu, Havita kungs, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Es eh, gribētu visiem pievienoties eh, un pateikties eh, trīs runātājiem, kas šodien mūs iepazīstināja ar jaunu informāciju un mēs esam patiešām iepriecināti, jo šeit ir runa par jaunu sākumu. Pirmām kārtām mēs gatavosim parlamentā ziņojumu, un otrām kārtām mēs centīsimies arī veicināt attiecības starp Eiropas Savienību un Irānu, balstoties uz kodolvienošanos. Sākumā gribētu teikt, ka sankcijas un attiecību pārtraukšana nekad nav vēlama rīcība, vienalga par ko ir runa par Irānu vai par kādu citu. Uh, Ir jāņem vērā dažādi komplicēti faktori no abām pusēm mūsu attiecībās ar Irānu, un mums ir jādomā arī par to, kā mēs varētu veicināt attiecības starp mūsu valstīm un valstu grupām, un attiecību turpināšana noteikti ir kaut kas vēlams. Mūsu komiteja, tās priekšriedētājs un arī es, eh, devāmies uz Irānu, lai veicinātu vienošanos, tas bija jūnijā, un, protams, Šeit bija runa par uzticēšanās veidošanu. Uzskatu, ka šī vizīte bija relatīvi veiksmīga un mums vajadzētu turpināt šīs attiecības sadarbības karā. Bet, protams, vajadzētu arī paturēt prātā, ka šeit būs dažādi komplicējumi un būs arī uh, sarežģīti virzīties uz priekšu. Ja runa par tirdzniecību, mums ir jāatzīst, ka Irānai sankciju režīms bija ļoti nekodīgs un uh, uh, Irāna jūta, ka šeit bija nodarīta, zinām, netaisnība. Mums vajadzētu saprast, ka arī šeit, Eiropā un arī pašā parlamentā ir ļoti atšķirīgi viedokļi šajos jautājumos. Bet pašlaik mums ir runa par tirdzniecības attiecību veidošanu un veicināšanu. Šeit vajadzētu panākt, lai Eiropa būtu vadošais tirdzniecības partneris. Tas noteikti nāks par labu gan Irānai, gan arī mums. Mums vajadzētu arī veidot šīs tirzniecības attiecības balstoties uz investīciju standartiem tirzniecībai. Tas arī noteikti nāks par labu abām pusēm. Attiecībās paša ziņojumu mēs neiedziļināsimies detalizētos jautājumos, nerunāsim par kodolu vienošanās īstenošanu. Šeit eh, ļoti daudz ko darīs Eiropas ārējās darbības dienests un Irāņi paši. E3 plus 3 ietveros. Tieši tāpēc mūsu ziņojumā mēs galveno uzsvaru liksim uz Eiropas Savienības paplašināšanu dažādos aspektos, ņemot vērā šo visaptverošo pieju. Šeit ir runa par transportu, vidi, universitātēm, akadēmiķiem, transportu un tā tālāk. Šeit ir daudzi dažādi temati, kurus mēs varētu paplašināt. Es piekrītu jau minētajiem punktiem, proti, ka tai ir jābūt ilgtermiņa stratēģijai. Mums vairāk nekā desmit, uz, desmit gadus bija iesaldētas attiecības, tieši tāpēc, kā vairāk kolēģi norādīja, šo attiecību atkausēšana būs ļoti intensīvs uzdevums, tieši tāpēc mums vajadzētu tam pievērst ļoti lielu uzmanību. Kā jau mūsu kolēģi minēja, ir daudz kopīgu jautājumu, tā skaitā arī cīņa pret terorismu. Uh, Tāpat arī vajadzēs domāt par um, narkotiku apkarošanu un tā tālāk. Domāju, Erdabā kungs, ka jūsu trīs konkrētie priekšlikumi bija ārkārtīgi interesanti. Pašlaik es nevaru tiem atbildēt, mums trūks laika, bet es noteikti ņemšu tos vērā, domājot par uh, turpmāko. Pēdējais - reģionālajie jautājumi. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums vajadzētu mēģināt uh, izmantot iespējas, kādas mums ir, lai uh, uzsākt attiecības ar Irānu, attiecībā uz Jemenu, Lībiju, Sīriju, jāņem vērā arī situācija Libānā, jāmēģina panākt, lai tā nepasliktinātos. Šeit, protams, pastāv dažādas izredzes, mēs varēsim to izdarīt. Mums Tirānā eh, bija ļoti atklātas tikšanās, mēs eh, runājām ar puses pārstāvjiem, un eh, es priecājos arī par ANO darba grupas izveidi redzam, ka ir izveidotas vajadzīgās struktūras, lai mēs to varētu izdarīt. Bet, ja mēs paskatāmies uz pēdējo notikumu attīstību Sīrijā pagājušajā nedēļā, tad, protams, grūtības ir ļoti lielas, mums vajadzēs panākt eh, to visu arī praksē. Mums vēl ir daudz darāmā tuvākajos mēnešos. Es gribētu uzdot vienu jautājumu katram no trīs runātājiem. Elijai, es gribētu uzdot viņas eh, domas par Tirānu Rijādu un tās to attiecībām un par Eiropas lomu. Daudz runāja par Eiropas lomu, par to, kur ir mūsu priekšrocības, kur ir mūsu īpašās spējas, bet es gribētu zināt, eh, kā varētu uzlabot attiecības starp eh, Tirānu un Rijādu, Teherānu un Rijādu, kur mēs varētu dot savu ieguldījumu. Uh, kas varētu būt konkrēts, kas varētu ļaut mums virzīties uz priekšu. Doktoram Parsī es gribētu uzdot eh, jautājumu par viņa teikto attiecībā uz sarkanajām līnijām pret Sīriju. Iespējams, mēs neesam panākuši vajadzīgo progresu, un eh, kas viņa prāt bija pats eh, svarīgākais, kāpēc tas netika panākts. Šeit varētu viņam pat piekrist viņa teiktajā. Par Sīriju konkrēti šķiet, ka Tas bija mūsu sarežģītākais uzdevums, bet gribēju jautāt, ko mēs varētu darīt. Varbūt mums vajadzētu atteikties no sarkanajām līnijām un uh, uzsākt konstruktīvu dialogu. Adebāra kungam gribētu jautāt par jūsu sagatavotajiem pierādījumiem. Jūs runājāt par iekšēju kritiku, par disidentiem abās pusēs. Jūs atrodaties ASV Un debatēs, kas notika pēc eh, kodola vienošanās panākšanas, šķita, ka vienīgie kritiķi bija amerikāņu kongresā. Es pats biju Teherānā un, protams, kritiķi ir atrodami arī pašā Irānā. Atrodoties ASV, varbūt jūs varētu komentēt šo asimetriju attiecībā uz iekšējiem disidentiem un kritiķiem abās pusēs. Kādas stratēģijas jūs varētu uh, Uh, likt priekšā, lai varētu uh, vērsties pret šiem kritiķiem. Paldies! Vēl daži kolēģi ir pauduši vēlam izteikties. Voilà. <laughs> Euh, nous savons tous que l'Iran est. Mēs visi uzskatām, ka Irāna ir ļoti nozīmīga valsts un tā varētu spēlēt ļoti lielu lomu šī reģiona stabilitātes nodrošināšanā. Es domāju, ka visi arī saprot, ka Irāna ir ļoti sarežģīta saruna partneris un tāpat arī tā ir ļoti liela stratēģija runa par sarunu vešanu. Es gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmais jautājums Gribētu zināt, neņemot vērā šīs sastarpējās intereses, kas mums ir, lai nodrošinātu tuvināšanos ar Irānu, vai mums ir reāls kopējs intereses, kas varētu uh, pastāvēt ilgtermiņā. Tātad es domāju par savstarpējām interesēm ir runa par to, ka Irāna vēlas, lai tiktu atsāts embargo, tātad tie runa gan par politiku, gan par ekonomiku. Mums savukārt interesē arī komercija uh, un arī tātad tās ir ekonomiskas intereses. Referents tikko runāja par cīņu pret terorismu. Protams, tas ir ļoti nozīmīgi. Vai ar to pietiks? vai uh, ar to pietiks, lai nodrošinātu ilgspējīgas ilgtermiņa attiecības. Nākamais jautājums attiecas uz uzticēšanos, par savstarpēju uzticēšanos. Kodola jautājumos jau vairākus desmitus gadus uh, mums ir bijušas problēmas, mēs esam panākuši vienošanās, bet tās nav tikušas ievērotas. Proti, neskatoties uz dažādām vienošanām, Irāna ir turpinājusi kodoli izpēti. Uzskatu, ka šis ir ļoti svarīgs elements, un tas nozīmē, ka mēs nevaram šeit paļauties viens uz otru šajā dialogā. Bez tādas minimālas uzticēšanās tas nav iespējams. Es gribētu zināt, ko mūsu runātāji uzskata, kas mums ilgtermiņā varētu ļaut izveidot šo uzticēšanos, neskatoties uz vēsturi un neskatoties uz jūsu pieminētajiem Baltisko raķešu izmēģinājumiem. Paldies, Kāna kungs. Paldies! Es vēlētos arī pateikties visiem trīs runātājiem par viņu prezentācijām. Uzskatu, ka nav nekādu šaubu par Irānas nozīmi bet ir vienlaicīgi jāņem vērā, ka tā ir sarežģīta valsts, tā ir sarežģīta vēsture, un tās iesaistē valsts uh, pasaules eh, vēsturē ir bijusi ļoti komplicēta. Jūs pieminējāt šo panākto kodolu vienošanos, bet es uzskatu, ka šeit vēl pastāv draudi, ka šī vienošanās izjuks, ja netiks nodrošināta pietiekama uzraudzība. Mēs eh, redzējām, ka ir bijuši jau raķešu izmēģinājumi un uh, patiešām vajadzētu nodrošināt, lai šī vienošanās būtu veiksmīga. Vairāki runātāji minēja to, ka varbūt mēs varētu visu to pavirzīt uz priekšu. Mēs visi zinām no savas pieredzes, ka ekonomiskā puse mums varētu palīdzēt veidot attiecības. Vai runātāji piekrīt, ka mums vajadzētu meklēt tādu modeli, kāds jau pastāv, Eh, ar vairākām valstīm, tie ir runa par GSP plus eh, modeli, par vispārējo preferenču sistēmu. Varbūt mēs varētu attīstīt šāda veida attiecības. Tika pieminētas grūtības attiecībā uz eh, atšķirīgajām lielvarām šajā reģionā. Ja mēs varētu atvieglot šo situāciju, šeit būs patiešām interesanti uzklausīt runātāju domas, Varbūt mēs varētu, teiksim, veicināt Īrānas attiecības ar Līča valsti un Saudi-Arābiju un tā tālāk, varbūt tas nāktu par labu. Pēdējais, par ko vēlējos runāt, ir militārā puse. Daudz no šīm valstīm īstenībā baidās no Irānas. Pēdējos 36 gados pēc Irānas revolūcijas tās redz, ka Irāņi ir izmantojuši savu ietekmi pasaulē, stiprinot uh, savas attiecības ar šajā grupā un izmantojot tās kā rīku. Varbūt mēs varētu veicināt eh, labāku saprašanos starp šīm abām pusēm. Domāju, ka mēs atrodamies unikālā situācijā. Neesam tādā pašā stāvoklī kā ASV. Domāju, ka Irāņi labprātāk veidotu attiecības ar mums. Es domāju, ka mums vajadzētu spēlēt šo nozīmīgo lomu. Paldies! Paldies, Tēnuka kungs! Paldies, priekšādātāji. 5 plus 1 vai 3 plus 3 šķiet eh, ir Eiropas Savienības eh, izvēlētā pieeja. Un šeit es vēlētos eh, īpaši pieminēt Aštons kundzi, kas ļoti daudz ko izdarīja šajā jomā Bet eh, mūsu vidū mēs eh, esam pauduši tikai piesardzīgu prieku par kodolu vienošanos. Mums ir jābūt pietiekami pārliecinātiem, ka tiks ieviest vajadzīgie pasākumi kontrolē un pārbaudēm, lai pārliecinātos, ka Irāna nekrāpjas. Diemžēl vēsture rāda, ka arī pēc iepriekšējām sarunām Irāna ir mēģinājusi iegūt laiku un ir mēģinājusi izvairīties no saistībām, kas liktu tai ievērot visas vienošanās ir skaidri redzams, ka arī bagātnē Irāna ir turpinājusi bagātināt urānu, un tā ir darījusi visu, ko var darīt ar naftu bagāta valsts, un šķiet, ka uh, ilgtermiņā uh, tas viss varētu norādīt uz kodolieroču uh, ražošanu. Mūsu grupa vienmēr ir bijusi kritiska pret Irānu cilvēktiesību dēļ. Uh, Un runājot par militāro pusi, mēs vienmēr noro, esam norūpējušies arī par Asādu, par Sīriju un par Izrēlu. Ahmedineģets pagātnē ir izteicis briesmīgus komentārus par šo demokrātisko valsti, bet mums ir tomēr jānovērtē sadarbība ar šo valsti, jo mums ir jācīnās pret ISIS, kas tomēr ir lielākais apdraudējums. Šeit nevajadzētu novērtēt par zemi Irānas lomu Tāpat arī eh, Irāna ir mēģinājusi pielikt punktu Sīrijas pilsoņu karam. Bet eh, nezinu, vai Irānu varētu uzskatīt par potenciālu partneri Eiropas Savienībai. M mana grupa to norāda, jo mums ar eh, Irānas republiku nav kopēja vērtību. Paldies, Buhnerkungs! Es arī vēlētos sirsnīgi pateikties visiem trīs runātājiem. Vispirms man ir jautājums par iespējamo sadarbību. Jau tika pieminēts, ka attiecībā uz teroristu apkarošanu, bet arī attiecībā uz narkotisko vielu kontrabandu mēs varētu sākt sadarboties, un arī Irānas puse to vēlās un ir skaidri paudus šādu apņemšanos. Es tomēr uztraucos par cilvēktiesību situāciju Irānā. Jūs noteikti zināsiet, ka pēc norādēm 80% no nāvis sodiem eh, notiek tieši balstoties uz apsūdzībām par uh, narkotiku tirdzniecību. Tiek teikts, ka nāvis soda izpilde tiks pārtraukti, bet pašlaik tie ir tikai paziņojumi. Tātad konkrēts jautājums, vai šāda veida sadarbība šajā jomā vispār ir iespējama un uh, vai tā ir saprātīga, ņemot vērā pašreizēju situāciju cilvēktiesību jomā. Un nākamais jautājums, kā varētu uzlabot cilvēktiesību situāciju? Otrs jautājums. Arī attiecībā uz vidi vicepriekšēdētāja iepriekšējā delegācijā skaidri pauda, ka viņu interesētu sadarbību šajā jomā. Jo īpaši. Un katastrofāli. Nachtīm. Urmējā jūrā situācija ir katastrofāla. Uh, Irānai ir ļoti vajadzīgs urāns. Pašlaik it kā šīs prasības ir samazinājušās. Varbūt varētu daļu no ūdens, kas tiek novadīts, novadīt atpakaļ, tā lai situācija uzlabotos un lai šī vidas katastrofai tiktu pielikts punkts. Trešais jautājums. Pieprasījums pēc naftas pašlaik vēl nav pieaudzis. Bet noteikti, ka reģionālo līdzsvaru tas kaut kad sāks e, iespaidot, jo naudas plūsmas noteikti mainīsies. Nākamais jautājums. Ļoti svarīgs punkts ratifikācijā un Uh, kontrolē, ir tas, ka uh, šī kodola vienošanās būtu jāievēro. Ārakas uh, reaktora kontroli varētu veikt ļoti vienkārši, bet līdz šim nekas tam līdzīgs nav noticis. Kāpēc tas tā ir? Vai Irāna šeit tiešām tur savus solījumus? Un pēdējais jautājums Eiropas dienestam. Kādi projekti attiecībā uz Irānu pašlaik tiek eh, konkrēti veikti? Un vai mums būs arī diplomātiskā pārstāvniecība tuvākajā laikā? Kas notiek ar partnerības un sadarbības nolīgumu, vai tāds tiks, tā, tāds tiks slēgts? Kādi partnerības instrumenti un programmas tiek skatīti? Labprāt saņemtu šiem jautājumiem atbildi. Paldies. Paldies. Jā, dank vēl, meneer de voorzitter. De sociāla medijā meld. Paldies, priekšādātāji. Sociālā plašsaziņas līdzekļi pēdējo nedēļu laikā ir pieminējuši to, ka Irānas revolucionārie sargi krīt Sīrijas kaujas laukos. Varbūt jūs mums varētu pastāstīt, cik tālu Irāna ir iesaistīta militārā un finansiālā ziņā eh, cīņā Sīrijā. Nesen pamanīju arī, ka ir jūtama reakcija no Irānas puses iekšlietās. Tātad ir jūtama iesaistīšanās Sīrijā, un savukārt tas ir uh, radīs problēmas. Šeit ir runa par slepkavniecisko Bašara Asada režīmu Sīrijā. Mums ir jādomā par it kā potenciālu partneri, par partneri, kas e, varētu e, tajā pašā laikā arī apdraudēt Izraels pastāvēšanu un kas apdraud arī ANO. Uh, Jautājums ir par to, kādas vērtības īsti mēs šeit aizstāvam. Es pats darbojos kā referents, pats esmu piedalījies arī delegācijā attiecībā uz Irānu. Es jūtu šo antisemītismu. Kā jūs risināsiet šos jautājumus un apsūdzības? Es ceru, ka jūs varēsiet paust pietiekami skaidru viedokli. Jo jūs tikko mums minējāt, ka Irānas režīms esot diezgan moderns. Mums ir vēl divi runātāji sarakstā, un līdz ar to būsim izsmēluši runātāju sarakstu. Tev, Smagie kungs. Jā, paldies. Es eh, nedaudz paturpināšu to, eh, ko sacīja mans kolēģis Tānoka kungs. Esmu to grupā koordinators cilvēktiesību jautājumos. Čārs nedaudz pieminēja šo pusi, un man ir ļoti Žēl, ka augstā pārstāve un vicepriekšsēdētājs eh, šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu nav pietiekoši uzsvēruši un nav to publiskojuši un par to runājuši. Faktiski viņi par to nerunāja vispār, jo nedrīkst aizmirst, ka cilvēktiesības eh, situācija šajā valstī ir ļoti satraucoša un eh, nostāv nekāds noslēpums. Uh, ka cilvēktiesību rādītāju ziņā šī valsts ir um, vienā no zemākajām vietām. Mēs esam runājuši par uh, nāvas sodiem. Viņi kā noteica moratoriju, bet tāpat laikā nāvas sodi turpinās. Uh, jūs zināt, uh, cik nāvas sodi ir notikuši uh, pagājušajā gadā, šajā gadā uh, katru dienu. Uh, respektīvi sistemātiski tiek eh, pārkāptas visas saistošās eh, cilvēktiesību vienošanās. Vai vispār ir kaut kādas norādes uz to, ka šis jaunais partners, kā tas tiek saukts, šai brīdī vispār eh, kaut kādā veidā maina sevi, lai parādītu lielāku cieņu pret cilvēktiesību ievērošanu? Es domāju, ka ne. Gilskundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, uzzināt, kā es eh, un ASV varētu ko mm, koordinēt savu darbību, lai rastu eh, risinājumus daudzšķautnējai krīzē reģionā, vai mēs te runājam par Īrānu vai par attiecībām ar Bahreinu un tā tālāk. Tā kā Irāna ir ārkārtīgi svarīga, lai uh, vispār um, attīstītos kaut kas uz labo pusi šajā reģionā. Jā, nu, ESAKā ir eh, gatava uh, iesaistīties um, attiecībās ar Irānu. Uh, un eh, savukārt eh, ASV ir eh, labāk kontakts un ietekme uz Saudarābiju, tā kā varbūt var izmantot šīs attiecības, lai padarītu šīs attiecības, tā teikt, mazāk toksisks. Labi, paldies, un tagad uh, došu iespēju mm, mūsu uh, panelistiem izteikties un atbildēt uz jautājumiem. Atbildot uz pirmo jautājumu, uh, Riādas sarunās. Pirmkārt, es ir jāformulē, kādēļ tā vispār ir ieinteresēta šajā dialogu procesā. Es jau sacīju, Eiropas pasivitāte var dārgi izmaksāt un Eiropai ir jāiesaistās, lai eh, mazinātu sasprindzinājumu šajā reģionā. E, rīcībā ir jābūt pragmatiskai un reālai. Tas ir pilnīgi skaidrs gan no manām sarunām Riadā, gan Teherānā, un līdz šim neviena no pusēm nav panākušos mērķus. Bet Eiropiešiem ir pieredze, piemēram, runājot par Balkāniem vai pašu vēsturi ka ir, nepiecie, ka ir iespēja izveidot šo te platformu, lai visi, kam nepieciešams, iesaistītos pirms situācija nonāk kritiskā, mm, pirms situācija kļūst eh, kritiska. Un tieši tādēļ jāveic vairāk diplomātisku centienu abās eh, galvaspilsētās, kā Teherānā, tā Eriadā un jāturpina izmantot uh, viss iespējamais atbalsts iestājot, piemēram, Jemenu. Ir jāveido šie uzticība. Pirms desmit gadiem Irāna parakstīs dažādus um, uh, nolīgums, lai iegūtu laiku. Un uh, šo nolīgumu pārkāpšana, protams, ir traucējusi attīsties uzticībai uh, starp pusēm. Uh, bet paskatoties, kā attīstījās attī, attiecības ar cīņā ar talibiem Afganistānā un tā tālāk, nu, šīs te sarunas ir jauna, šī vienošanās ir jauna platforma, lai veidotu uzticību. Protams, nedrīkst pazaudēt skatu uz plašākām lietām. Uh, bet ir ļoti svarīgi, lai veiktotos šī savstarpējā uzticība. Balistiskās raķetes e, izmēģinājums, protams, nepalīdz šīm sarunām, bet kā ASV vadība skaidri norādīja, mm, tas nav uh, kopējā rīcības plāna pārkāpums. Nu, tiks atsevišķi izskatīts ASV drošības, ANO drošības padomē. Uh, Runājot par sadarbības jomām, par to, vai mums vajadzētu sākt ar uh, nesaistošiem, nesaistošiem jautājumiem, drošības jautājumiem, sādarbību vidas jomā un tā tālāk. Jā, tas būtu potenciāls veids, kā virzīties uz priekšu. Mums jāskatās, kāda ir Irānas vieta reģionā, tai kaimiņos ir Afganistāna, Pakistāna. un eh, notiek eh, šis te tuvais karš Sīrijā un potenciāli arī Libānā un Jemenā, kas ļoti grūtā situācijā noliek eh, šo valsti. Un, nu, kodoldrošības jautājums ir izšķiros jautājums globālai drošībai. Un, protams, tas, kas šobrīd notiek eh, tuvajos austrumos, ir jābūt tiešām ļoti augstai prioritātei ANO un eh, citos pasaules formos. Mums ir vairāki modeļi, kā var uh, strādāt ar cilvēktiesību jautājumiem Irānā. Nu, var vienkārši ar viņiem vispār neiesaistīties, un varam pateikt, ka mēs ar viņiem par šiem jautājumiem nerunāt, bet mēs varam veidot visaptverošu dialogu. Mēs piekrītam nepiekrist, bet e, tikai dialogs par vispretrunīgākajiem jautājumiem ir atbilstošs veids, kā virzīties uz priekšu. E, dzirdēju, ka e, Eiropa varētu potenciāli sadarboties arī narkotika kontrabandas apkarošanas jomā. Uh, Mm, bet tieši runājot par šo jomu, mēs varētu sadarboties ar Irānas parlamentu, lai samazinātu nāves sodu skaitu. Nu, bet ja mēs nevaram vienoties ar saviem partneriem ASV par nāves sodu atcelšanu, tad, nu, ko tad mēs varam gribēt no Irānas? Kas attiec uz vairākus reaktoru no tehniskā viedokļa. Uh, tiks realizēts kopējais Irānas, ASV un Ķīnas projekts, kas pats var sevi veidosies kā uzticības veidošanas platforma. Un īsts komentārs par Irānas iesaistīšanos Sīrijas konfliktā. Kā es jau uh, sacīju, uzstājoties Uh, Krievijas iesaistīšanās uh, gaisa uzbrukumos Sīrijā ir, zinām, mērā izmainījuši šo situāciju. Īrānai, protams, ir drošības, uh, savas drošības intereses. Jautājums ir arī par sadarbību ar Hezbollah un šķiet, ka tur nekas arī nemainīsies. Un grūti būs panākt, lai Irāna te kaut ko mainītu, bet, ja mēs runājam par plašu plaša spektra uh, spēkiem Irānā. Joprojām saglabājas jautājums, kā vispār attīstīsies politiskā situācija Sīrijā. Vai tā būs decentralizācija vai uh, prezidenta uh, pilnvaru mazināšana? Un tieši par to Irānas premjeras šķiet arī runāja pagājušajā nedēļā Briselē ar Frederiku Mogherini par to, kādi uh, procesi var uh, tikt realizēti, iesaistot arī uh, citas puses, kā piemēram Saudarābija un cits valsts. Paldies, doktor Pasi. Pavisam īsi atbildot uz dažiem jautājumiem par sarkanajām līnijām un par to, no kurām varbūt atkāpties, lai varētu patiesu dialogu par Sīriju risināt. Negribu iegrim detaļās, bet es, es personiski domāju, ka diez vai uh, ir liederīgi tagad sākt uh, spriedelēt par to, vai Asadam būtu jāsaglabā savas pozīcijas vai nē, vai tas būtu jāatļauj uz laiku, vai tiem mēnešiem jābūt trijiem vai, vai pieciem vai desmit. Es nedomāju, ka par to vispār ir jēga runāt. Labāk vispār ir jāapsēžas pie galda, nav jāizvirz nekādu priekšnoteikumu, un tad var uh, izlēmt par to, kur uh, puses var rast kopsaucējus. Irāna ir arī tāda pārvaldība, kas eh, ir ar mieru paturēt tādu nedaudz pārvaldāmu hausu reģionā. Protams, ir zināmas jomas, kurās var sadarboties ES un Irāna, bet nevar jau teikt, ka nevar pastāvēt sadarbība, bet, lai būtu sadarbība, tad ir jābūt abās pusēs pusēm, kas vēlas vispār šo potenciālu izmantot, un tas šķiet, ka pastāv. Ja mēs paskatāmies, piemēram, zinātnieku kopienu, ja mēs paskatāmies uz tirdzniecību, un, un tirdzniecību iesaistītiem un tā tālāk ir cilvēki, kas vēlas eh, šo sadarbību. Tāpēc labāk ir to realizēt, nekā vienkārši runāt par šo potenciālu. Protams, ir tie Irānā eh, iekšpusē un ārpusē, kas nevēlas šāda uh, līmeņa iesaistīšanos un kas negrib iet mm, tālāk. Uh, un viņu varbūt mazāk satrauc par attiecību attiecībā ar ES, vairāk viņus satrauc attiecību attiecībā ar ASV. Bet arī viņus var savā ziņā pārliecināt uh, un iesaistīt procesā, pārliecinot, ka šajā situācijā ieguvējis būs visas puses. Jautājums par to, varam uzticēties Irānai un uh, par to, ka viņi nekad nebūs mūsu partneri. Nu, es nedomāju, ka te ir uzticamības jautājums. Te ir drīzāk runa par uh, nu, e, rīcību un izsakojamību rīcībai. Tātad e, mums ir kopējais plāns, rīcības plāns un visaptvarošais plāns, un ir svarīgi, lai visas puses e, pildītu savas saistības, un tas jau pats par sevi ir šis uzticības veidošanas mehānisms vai Irāna var būt partneris vai nē, nu tas drīzāk jau ir retorisks jautājums, jo te jau nav runa par nekādu draugu klubu vai par kopīgām filatēlijas nodarbībām vai kopīgu saulrietvērošanu. Tas ir. Uh, process, kur abas puses var vienoties par kaut kādām noteiktām lietām, un ir viens prāts, ka ir lietas, par kurām tās nevar vienoties ignorēšana vai izlikšanās, kā valsts, kas ir tik liela un ar tādu potenciālu kā Irāna, mēs varam ignorēt un tad sasniegt savus mērķus. Nu, tas ir, ne, tā ir neproduktīva un vispār neliederīga politika. Attiecībā uz cilvēktiesībām tas ir ļoti svarīgs jautājums, protams. Taču pastāv jautājums par to, uh, cik eh, smalki mēs varam eh, virzīties uz priekšu, lai um, panāktu mazāku cilvēku uh, eh, tiesību pārkāpumu īpatsvaru Īrānā. Jo, nu, protams, ka var jau klaigāt eh, par cilvēktiesību aizsargāšanu, un ja jums šķiet, ka tas ir labi, nu, tad tā var darīt. Mēs jau gadu desmitiem eh, to esam darījuši, un nekur tas nav novedis, un Irāna tas īpaši nav skāris. Eh, jārunā par šo cilvēktiesību situāciju pēc būtības Eh, un tad tas ir jādara smalkāk, tas ir jādara diskrētāk, un reizēm klaigāšana par cilvēktiesībām nebūtu nav eh, labākais veids, kā panākt cilvēktiesību ievērošanu. Paldies, eh, un tālāk. Olivēr kungs. Paldies par jūsu komentāriem. Es vēlētos savu atbildību atbildi formulēt uh, sekojoši. Tad, kad mēs veidodam uh, stratēģiju un par to svarīgi redzēt, kā Irāna mūs uztver. Es jau komentēju, ka Irāna varbūt ir pārsteigta ar transatlantiskās vienotības uh, pakāpi. Bet jāatceras, ka tad, kad Irāna e, sēdās pie saruna galda, tai vajadzēja tik galā tikai trīs dalību valstīm un to e, pre, e, ārlietu ministriem, e, kas pēc tad Javier Solana sēdēja pie galda. Šobrīd e, Mogherini ir uzņēmusies vadību un ES spēlē šeit jau daudz e, prominentāku lomu. E, Un līdz ar to priekšstats Irānas iekšēnē ir mainījies par to, kas īsti ir Eiropa. Tātad apvienotā karalists Francija un Vācija vairs nav visa Eiropas Savienība. Un līdz ar to liels atbalsts ir nācis no dalību valstu puses, kas attiec uz stratēģijas izstrādi attiecībā pret Irānu bet tāpat laikā, kam iepriekšējā runātāja teica, turēt savu vārdu ir svarīgi, un te es atgriežos pie ieviešanas. Eh, darījuma saistība pildīšana ir svarīga eh, tieši tajā aspektā, kā Irāna uztver Eiropas Savienību. Eh, Irāna ir strikta, bet taisnīga. Nu, tas gan ir nākts Tas nāk no eh, varbūt eh, citas jomas, bet Eiropas Savienībai ir arī jābūt striktai, bet taisnīgai. Un nevajag vienkārši zaudēt eh, šo te pašreizējo mm, attīstības virzienu un nevajag iet daudz tālāk, kā mm, realizēt tos pasākumus, kas var palīdzēt darījumu panākt vienošanos par darījumu. Ir jāveido savu veidu uzticēšanās, kas galu galā uh, varētu nākt par labu visam procesam, jo mēs nezinām gal galā, kāda būs Irāna procesa noslēgumā un kāda izskatīsies Eiropas Savienība. Bija jautājums eh, par eh, ASV un hardliner asimetriju, stingrāk līnijas piekritēja asimetriju. Nu, jāsaka, ka Daži kongresa locekļi un prezidenta kandidāti ir steikšies par šiem jautājumiem, un viņi faktiski izmanto tādus pašus argumentus, kā varētu izmantot Irānas puse. Bet uh, Eiropas Savienībā ir spēlēt vidutāju lomu, lai uh, tuvinātu abas puses. Tas ir ļoti svarīgi. No viens puses tas eh, viss politiskais roksnes ir tāds uh, politiskais teātris un būtu jāsturpina spēlēt eh, es piešķirtā svarīgā loma uh, vienošanās izpildē par uh, kodolu jautājumiem. Bet ir svarīgi, lai jūs arī sakot šā stratēģijā un virzītu uz priekšu. Uh, Es negribu nekādā ziņā noniecināt eh, Sīrijas konflikta nozīme reģionā, bet es vienkārši jūtu, ka tas varbūt nav, tā ir ikdienas krīzes eh, pārvaldības eh, lieta, nevis tīri attiecību veidošana ar Irānu. Un īpaši Eiropas loma šeit ir svarīga. Dažas dalībvalsts pie piedalās šajā Sīrijas darba grupā, nu te ir svarīgas attiecības ar Krieviju, bet tas atkal ir kaut kas tāds, kam nevajadzētu tikt saistītam ar eh, vienošanās eh, realizēšanu ar Irānu. Un uh, visbeidzot, cilvēktiesība aspekts tika minēts kā ļoti svarīgs aspekts. Nu, te es papildus komentāriem, ko es teicu, un kolēģi gribētu teikt sekojošo. Uh, Pirmkārt, cilvēktiesības mums ir dārgas, mēs zinām, ko tas nozīmē, bet varbūt būtu daudz noderīgāk, uh, lai mēs to uh, formulētu kā tiesiskumu ievērošanu saistībā ar Irānas uh, tiesību sistēmu, uh, Un uh, Irānas likumdošanā ir pietiekoši daudz uh, tiesību aktu, kas aizsargā cilvēku tiesības, bet nevienmēr tiek eh, pilnībā realizēti. Un tāpēc vajadzētu varbūt paskatīties uh, un aicināt, lai Irāna veiksmīgi un pilnībā turētos pie tiem likumiem, kas ir noteikti pašā Irānā. Un vajadzētu atteikties no šiem te priekšstatiem. Uh, Uh, par to, ka mēs nedrīkstam piemērot uh, nevienādu standartus pēc valstīm reģionam, un pirmā valsts, kas nāk prātā, ir Saudarābija. Un tas tikai stiprinās mūsu pozīcijas. Paldies! Uh, okay, thank you. Paldies! Savraukungs tagad runās. Thank you very much. And thanks for the, uh, the... Paldies. Un paldies par aicinājumu piedalīties šajā interesantajā sanāksmē. Un paldies arī mūsu runātājiem, mūsu referentiem par ļoti interesantām prezentācijām. Es gribēju pasāstīt par ārējās darbības dienesta darbu. Tik izveidot īpaši darba grupa lai darbotos ar eh, Irānas jautājumiem. Šīs darba grupas uzdevums ir izveidot skaidru un eh, visaptverošu tādu eh, sadarbības politiku darbam ar Irānu. Um, ņemot vērā situāciju, mūsu sarunas līdz šim ir bijušas ierobežotas. Mēs runājam par kodolieročiem, kod, kodolmateriālu izmantošanu Un tagad, kad ir parakstīta šī vienošanās, tad šī darba grupa eh, strādās ne tikai ar kodolierešu neizplatīšanas nolīgumu, bet eh, arī ar citiem jautājumiem. Un mēs izmantosim šo vienošanos, lai paplašinātu mūsu sadarbību arī citās jomās. Darba grupa strādās ne, ne tikai ar šo jautājumu, bet arī centīsies atdzīvināt mūsu divpusējās sarunas ar šo valsti, kas praktiski tika iesaldēts pirms desmit gadiem. Un trešais uzdevums šai darba grupai ir strādāt ar Irānu kā ar reģionālo valsti spēlētāju, un iepriekšējā runātāja jau par to runāja, tad, kad klāstīja Eiropas Savienības um, darbus tad mēs redzam mūsu darbu kā neatņemam šī darba sastāvdaļa. Mēs sadarbosimies ar parlamentu, ar Irānas delegāciju, ar referentiem. Un rēģējot uz jautājumiem par divpusējo sadarbību, jo īpaši gribētu šeit atzīmēt, ka šī sadarbība jau ir sākusies, tomēr tā ir tikai pašos iesākumos pagājušā gada jūlijā Magrīnī kundze tikās ar Irānas ārlietu ministru, tas bija Teherānā. Viņi runāja par sadarbības jomām. Un pavisam nesen notika arī otra sanāksme ANO ģenerālās asamblejas laikā, un šajā otrajā sanāksmē uh, puses vienojās eh, par to, ka būtu jāizvērš augsta līmeņa politiskais dialogs starp Eiropas Savienību un Irānu. Eh, Elga Šmita būtu šī te sarunvedena un, un eh, ir arī attiecīgs partneris Irākā. Ir kas ir atbildīgs par ārlietu jautājumiem un sadarbību ar ASV. Tātad šis dialogs starp šīm te personām notiks decembrī. Un šeit galvenais nolūks ir paplašināt darbu un identificēt šādas abām pusēm interesējušas jautājumus, kur būtu puses e, gribošas turpināt šo sadarbību, kā arī ir nodoms arī atklāt tāds jauns nišas, kur ir nepieciešama jauna sadarbība. Un vēl pagājušajā nedēļā Irānas ministra vietnieks, kas atbild par uh, sadarbību ar Arābu valstīm, arī viesojās Briselē, ar viņu tika diskutēts par situāciju Sīrijā, un vēl būs papildu sarunas par šo te pašu tēmu, tās turpināsies. Es gribēju tikai atzīmēt, ka mēs šobrīd veidojam šo sadarbības kanālu ar Irānu, Līdz šim vienīgais kontakts mums bija šīs kodols sarunas, neizplatīšanas sarunas. Un mums ir jāizveido šie kanāli, tie ir jāapgūst, un tam ir nepieciešams laiks. Ir um, nepieciešams uh, sākt sadarbību, un tas ir tiešā veidā saistīts ar um, ar to, kā tiks īstenota vienošanās par uh, kodolu materiālu neizplatīšanu. Šajā komitejā tika uzdot vairāk jautājumu, kas jau ir izskanējuši. Ir dzirdēti arī šie ierosinājumi, un tieši tās arī ir tās jomas, kurās mēs strādājam. Piemēram, enerģētikas joma, ņemot vērā ka Irānā ir otrās lielākās dabasgāzes rezerves un arī trešais pēc naftas rezervēm un Irāna tiek uzskatīta par ļoti svarīgu tādu valsts, kas varētu ieguldīt arī enerģētiskajā drošībā, un tātad tā ir, protams, tālāku perspektīvu. Tad vēl ir arī tirdzniecīska dimensija. Pirms sankcijām Eiropas Savienība bija Irānas galvenais tirdzniecības partners, tagad mēs esam saraksta leizgalā. Tātad tas ir arī vēl viens jautājums, par ko varētu padomāt nākamā sadarbības griezumā. Mums ir jāspēj normalizēt tirzniecības attiecības. Jautājumi, kas ir saistīti ar apkārtējo vidi, arī ir ļoti svarīgi. Šeit kompetences stiprināšana ir liela nozīme. Gaisa piesārņošanas jautājums, kas ir ļoti kritiski sāpīgs valsts galvaspilsētā, noteikti tie, kas ir bijuši Tehrānā, zinās, ka gaisa piesārņošana ir ļoti smaga problēma. Un ir ļoti daudz dažādas jomas, kas ir svarīgi - transports, valstī ir nepieciešama infrastruktūra, arī drošība jāuzlabo. Šobrīd uh, ir arī melnajā sarakstā, transporta melnajā sarakstā Irāna ierakstīta tā, tās kompānijas. Tam ir nepieciešams politisks dialogs, ir jānosaka apusē interesējušas jomas. Vēl es gribēju arī atzīmēt, ka mm, cilvēktiesības ir svarīgs sadarbības aspekts un uz šo te jautājumu mēs norādījām vairāk kārtīgi sarunās ar mūsu Irānas partneriem un arī augstā pārstāve savā sanāksmē ar ministru Zarivu kungu vairāk kārtīgi atkārtoja izcēla šo cilvēktiesību jautājumu sakārtošanas nepieciešamību. Un es neteiktu, ka te bija kādi iebildumi un ir nepieciešams arī izvērst šo dialogu par cilvēku tiesībām, kas noteikti ietilps mūsu plānos. Tālāk jautājums par delegācijas atvēršanu. Jā, mēs gribam nosūtīt tur delegāciju uz Teherānu, bet šis process eh, aizņem noteikti laiku, arī parlamentam ir jādod sava piekrišana šādas delegācijas nosūtīšanai, tas ir jādara dēļ budžeta apsvērumiem, bet noteikti tas ir kaut kas tāds, kas ietilpst mūsu plānos, mums ir nepieciešama delegācija šai valstī, jo mums ir nepieciešama jauna informācija par to, kas notiek, kādi notikumi attīstās uz vietas, kā arī mums ir jāizveido divpusējas attiecības, lai mēs varētu strādāt konkrētās jomās, un tāpēc arī šī delegācija ir nepieciešama, lai vicītu uz priekšu mūsu projekts. Kopumā varu teikt, ka mēs lēnām virzamies. Esam pārgājuši no tādas apturēšanas eh, fāzes uz iesaistas fāzi, tomēr to nevar izdarīt divu nedēļu laikā. Tas ir kaut kas tāds, kas attīstās ļoti lēnām un ir atkarīgs arī eh, no kodolvienošanās īstenošanas. Liels paldies! Thank you very much. Um, we're moving towards the close of the hearing. I, I... Paldies, saka Hovita kungs. Es redzu, ka Broka kungs ir atnācis, un arī gribēs pateikt, gribēs pateikt dažus vārdus, bet es no savas puses gribētu atzīmēt, ka e, šīs sarunas bija ļoti auglīga. Es gribētu pateikties vis, visiem runātājiem, trījiem referentiem, kas e, nāca klējā saviem paziņojumiem, uz skatījumu uz tālāko sadarbību. Un es gribētu atzīmēt atsevišķus tādus rezumējumu punktus četrus kopā. Vispirms daudzi kolēģi pauda vāžas eh, par to, cik daudz var uzticēties šādām attiecībām, vai te būs uzticība. Es gribēju atzīmēt, ka tas ir divpusējs process. Eh, es arī esmu bijis Teherānā, un es zinu, ka viņi runā to pašu par mums Un, ja ir uh, problēmas, tad nopietni tās ir jārisina. Ja kaut kas ir pateikts, mēs nevaram to ignorēt. Uh, noteikti šeit būs uh, zināmas lietas, kur mēs vienosimies, ka nevarēsim savstarpēji neko sarunāt. Un ir jābūt tādai vēlēšanai, grībai virzīt šīs sarunas. Mēs negribam atgriezties tādā retorikā, kas pati sevi iznīcina. Uh, un iznīcina arī attiecības un to veiksmi. Mēs jau šeit dzirdējām vairākus piemērus arī ārējās darbības dienas pārstāvis, teica, acīmēdams vietas un jomas, kur interesi ir apusēji, un mums tiešām ir jākoncentrējuši uz šīm jomām, un tad mēs arī iegūsim eh, kaut kādu veiksmi. Eh, par eh, cilvēktiesībām es esmu iepriekšējais cilvēktiesību apakatnāvis priekšstādātāja vietnieks. Un mēs nekāda veidā neatbalstīsim to, ka mūsu cilvēktiesību principi tiek pazemināti. Bet um, mēs esam sākuši ļoti inteliģentu sārunu par to, kā mēs varētu tiešām runāt par šiem cilvēktiesību aspektiem. Un mēs zinām, un Brokums zina, mēs esam bijuši Tehrānā runājuši vairāk kārtīgi par cilvēktiesību aspektiem, bet um, par narkotiku tirsniecību runājot, arī tas ir jautājums, tā arī nāve, nāves sodu skaita samazināšanu, arī Adebāra kungs runāja no Vašingtonas par to, kā mēs varētu sadarboties noteiktās jomās, runājot par likumvaras ieviešanu. Un šeit ir skaidri jāpasaka, ka mm, mēs esam gatavi runāt ar Irānas kolēģiem, un politiskā līmenī mēs nedrīkstam aizmirst par cilvēktiesībām, bet tehniskā līmenī jārīkos tā kā pārsīkums. Un jāvirza lietas uz priekšu, varbūt mēs gūsim kādas ieguvums. Esmu pateicīgs kolēģim Kānam ka vajadzētu varbūt atgriezties pie GSP plus pieejas. Tas varbūt ir pārāk optimistiski. E, tomēr ir svarīgi runāt par tirzniecības standartiem. Belderkungam. Tad, kad mēs bijām Teherānais un Broks, mēs e, tikāmies ar ebreju pārstāvjiem. Un mēs e, tiešām runājam par to, kā Irānas ebreji varētu kontaktēt ar Izraels ebrejiem, ka varbūt tādā līmenī varētu iegūt kaut kādu sapratni starp šīm divām e, kopietnā. Es, protams, nezinu, nerakstīšu nekādu brīdinājumu tekstu savā ziņojumā, bet šeit notiek šī debate par jautājumu jautājumus sakarā ar delegāciju. Es gribētu tikai atkārtot atkal un atkal. Mēs esam gatavi atbalstīt delegācijas eh, atvēršanu Teherānā, bet mēs varam izteikt tikai savu gribu. Eh, mēs nevaram neko pieprasīt, mēs kā parlaments šai ziņā. Un visbeidzot, uzklausot trīs referentus, mēs saprotam, ka Eiropai tagad ir ļoti īpaši iespēja kodolu vienošanās daudzējādā ziņā ir bijusi Eiropas diplomātijas veiksme. Un tagad mēs gribētu, lai Eiropai būtu vēl šīs debats, lai būtu vairāk sadarbības, iesaistot Irānas partnerus un iespējot, iespējams arī ASV un lai mēs varētu arī baudīt šīs sadarbības augļus. Mēs ļoti ceram, ka no šīs sadarbības iegūs arī Irānas puse, kā arī visa pasaule plašākā ziņā. Un es personīgi domāju tā, ka līdz ar šī ziņojuma izstrādāšanu mēs runāsim, debatēsim par tā kontekstu. Es domāju, ka mums ir jāuztver šī gaisotne uz sadarbības grība, katrā ziņā es to atbalstīšu un liels paldies par to, ka runājat, un es noteikti arī turpināšu dialogu gan ar jums, gan arī ar Irānu. Paldies, Havita kungs, par uh, jūsu kopsavilkumu. Līdz ar to es varēšu izteikties pavisam īsi. Uh, Es eh, gribētu pateikties visiem, kas izteicās arī Adebāra kungu, kurš pašlaik atrodas Vašingtonā. Lielas paldies par jūsu prezentācijām, par diskusiju. Domāju, ka šīs diskusijas mums visiem ir ļoti noderīgas, un es arī eh, labprāt turpinātu šo dialogu ar jums, tā lai mēs varētu sekot līdzi notikuma attīstībai. Pašlaik ir panākta vienošanās, bet Protams, vēl ar vienu ir jāuzdod jautājums, cik tā šī vienošanās tiks īstenota. Tas būtu pirmais jautājums. Un otrais jautājums, vai balstoties uz šo vienošanos, um, uzticēšanās, kas tagad ir iegūta, ļaus mums uh, veicināt arī tālākas attiecības ar Irānu. Jo īpaši mums vajadzētu ņemt vērā Irānas lomu šajā pārstāvju karā, kas pašlaik tiek vests uh, Libānā, Ģemenā, Sīrijā un Irākā. Šeit ir pilnīgi skaidri redzams, ka Irānai ir pozitīvas iespējas spēlēt konstruktīvu lomu, lai šim karam tiktu pielikts punkts un lai netiktu vests uz priekšu šis uh, pilnvarnieku karš. Man ordena kungs, varbūt jūs varētu izturēties mazliet klusāk. Mums ir arī jāpaskatās vai mēs varētu sadarboties ar Irānu, lai atrastu mierīgu risinājumu, jo ir skaidrs, ka arī bēgļu vilnis, kas pašlaik veļas Eiropas virzienā, ir saistīts ar šo pilnvarnieku karu. Mums ir jādomā arī par reģionālajām saistībām, kas iespējams ir novedušas pie uh, šiem eh, nelaimīgajiem notikumiem pēdējo gadu gaitā. Lielas paldies eh, vēlreiz visiem, kas eh, piedalījās diskusijā par to, ka viņi atrada tam laiku. Tagad ir paredzēta balsošana par atzinumu, ko ir sagatavojis mūsu kolēģi Valenciāno. Vai Valenciāno kundze ir klāt? Viņas nav klāt. Tad viss būs vienkāršāk. Nē, nē,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 Nachdem wir wieder auf uns selbst zurückgeworfen sind, beginne ich die Abstimmung. Sāksim balsošanu. Lūdzu, jums ir kādas diskusijas, ejiet ārā no zāles, arī intervijas, lūdzu, ārpus no zāles. Könnt ihr die mal rausschmeißen? beginnen unmittelbar mit der Abstimmung. Tūlīt ķeramies klāt balsojumam. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums par. Da, da. Wer ist dafür? Par. Pret. Atturas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 atturas pārbaudīsim. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 33 pār 12 pret. Trešais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 28. grozījums par, pret, pārbaudīsim. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 25 pār 24 pret pieņemts. Mr. Gala has announced before. Gālas kungs pirms tam paziņoja, ka viņam nav līdzi kartes. Tātad 25 pret 24. Nākamais sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 40. grozījums par pret atturas noraidīts. 41. par pret atturas noraidīts. 43. par, pret, pārbaudīsim. Apšķirības geschlossen. Beidzam balsot. 19 pār 28 pret noraidīts. 8. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 44. grozījums par, pret atturas. Balsosim elektroniski. 44. grozījums. Beidzam balsot. 26 pār 22 pret pieņemts. 45. grozījums par pret atturas pieņemts. 48. grozījums par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret pārbaudīsim. Beidzam balsot. Ar 24 pār 25 pret 25 pār, 26 pret. Jebkurā gadījumā noraidīts. Desmitais kompromiss. Dagegen Enthaltung angenommen. Pret pieņemts. Also wir müssen, pardon. Jā, es atvainojos. Devīto kompromisu mēs nepieņēmām, tāpēc mums ir jābalso par 36. grozījumu. Jā. Kurš par 36. grozījumu? Pret? Atturas? Noraidīts. Tas pats attiecas uz 37. grozījumu, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim. Uh, uh, Beidzam balsot. 24 pār, 24 pret, nē, 25 pret. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Pret atturas noraidīts. Desmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 54. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 56. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 57. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 60. grozījums par, pret atturas norādīts. 62. par pret atturas norādīts. 61. par pret atturas pieņemts. 64. par pret atturas norādīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas norādīts. Piektais par pret atturas norādīts. Astotais par pret atturas pieņemts. Tā kā Pēterlis kungs mums ieteica. Lūdzu. Devītais grozījums par, pret, atturas, norādīts. Elektroniskais balsojums par visu atzinumu. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Atzinums ir pieņemts ar 44 balsīm par, 3 balsīm pret, 2 atturējās. Sirsnīgi apsveicam kolēģi.